Uh, dear friends, ladies and gentlemen, I am very glad, gra, glad sorry, I am very glad to, to see. Uh... Kolēģi, draugi, man ir liels prieks jūs visus redzēt. Mums ir divu dienu itra komitejas sanāksme, daudz tēmu, ko apspriest. Pirms sākam sanāksmi un pirms tātad atveru šo sanāksmi vēlējos dot vārdu mūsu tulkiem, saka priekšsēdētājs. Pateikšu dažus vārdus savā dzimtajā valodā. No tulkiem mūsu darbs ir ļoti lielā mērā uh, atkarīgs. Mūsu darbs ir atkarīgs lielā mērā ar sadarbību, no sadarbības ar uh, tulkiem un no viņu veiktā darba. Tas ir <clears throat> viens no mūsu darba pamatakmeņiem Eiropas parlamentā. Bez tulkiem mums darbs nevestos. Eiropas parlamentā tiek nodrošināts lielākais valodu aptvērums no visām institūcijām pasaulē. Eiropas parlamentā tika piedāvāts tulkojums vairāk valodās nekā apvienoto nāciju organizācija. Mums ir 23 valodas, gan ne visās sanāksmēs ir pieejams pilns valodu režīms, arī ne itra komitejā, bet, piemēram, plenārsesiju laikā. Um, tas ir pieejams un, un tad Tas arī ļauj mūsu referentiem aktīvi iesaistīties darbā, un mūsu tūkiem uh, būtu pāris vārdi mums sakāmi, aicinātu visus tagad uzlikt savas austiņas. Un, lūdzu, izmantojiet to kanālu, kuru valodu saprota vislabāk, un tagad priekšsādātājs dod vārdu tūkiem, lūdzu. Labdien, tūk, vēlētos jūs informēt, ka pašlaik notiek uh, strīds par darba apstākļiem. Tas notiek no nu jau trīs nedēļu garumā. Un, diemžēl, nekāds risinājums pagaidām nav atrasts. Tādēļ, diemžēl, jāinformē mūs, ka tulki nepiekritīs strādāt ilgāk, kā sanāksmē ieplānots. Paldies! Okay. Okej. Eh, okay. Eh, dzisiaj o godzinie 18.30 Czyli z tego wynika. Labi, tas nozīmē, ka tulkojums šodien ir pieejams līdz 6.30. Un tas šodien, diemžēl, nebūs iespējams sarunāt ar tulkiem, ka viņi paliks ilgāk nekā ierasts. Pašlaik notiek arī daudzas trialogu sanāksmes situācija, tur ir līdzīga, tūki strādā strikti noteiktajā laikā. Tātad tūki paliek sanāksmē tikai tik ilgi, cik tas ir ieplānos no sākuma. Jūs zināt, ka trialogi pašlaik ir ārkārtīgi svarīgi, tā, tikpat svarīgi kā trialogi, kas notika Strasbūrā. Ja, piemēram, Strasbūrā viens no, viena no trialogu sanāksmēm notika 5 stundas ilgāk nekā plānots. Nu, bieži vien jau ir tā, ka mums ir jāstrādā ilgāk nekā plānots, bet uh, šobrīd situācija ir tāda, ka mums ir jāstrādā ļoti efektīvi, lai darbs noslēgtos ieplānotajā laikā. Tad mums ir sanāksme. Sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Ja komentāru nav, tad varam pieņemt darba kārtību. Komentāru nav. Jā, mani paziņojumi. Man nav nekādu īpašu paziņojumu. Trešais punkts. Uh, protokola apstiprināšanu sanāksmēm, kas notika 23. un 24. aprīlī 2018. gadā. Ja līdz sanāksmes beigām netiks pausti nekādi iebildumi, tad uzskatīsim, ka protokoli ir apstiprināti. Tagad varam pievērsties uh, pirmajam saturiskajam darba kārtības punktam, bet nu, darba kārtībā tas ir iekļauts kā ceturtais punkts, un tas ir alternatīvo dagvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā. Uh, laiks rīkoties. Mūsu atzinuma sagatavotājs ir Krasnodēpskī kungs. Viņš sagatavo savu atzinumu transporta komiteja. komiteja ir atbild, eh, transporta komiteja ir atbildīgā komiteja par šo ļoti svarīgo jautājumu. Un šodien, šo pēcpusdienu, Česak kungs arī no EKR grupas aizstās Dīslau Krasnodebskī kungu, kas ir mūsu referents uh, Un lūdzu tagad dodu vārdu Českas kungam. Krasnodēvska kunga vārdā. Lūdzu. Sirsnīgs paldies. Diemžēl eh, šodien Krasnodēvski kungs nevarēja mums pievienoties, jo radās sarežģījums ar lidojumu, lidojumu savienojumu, un tādēļ eh, man tika uzticēts izteikties viņa vārdā. Cienījamie kolēģi, Man ir tiešām liels gods prezentēt šo atzinumu par alternatīvo degvielu infrastruktūru izvēršanu Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībai ir rīcības plāns <clears throat> un ir arī jā, dalību valstu plāni, un tagad ir īstais laiks, lai arī Eiropas parlaments sūtītu pavisam skaidru signālu visām iesaistītajām pusēm alternatīvo degvielu infrastruktūras jomā. Mēs nevaram um, aizmirst arī citus tirgus, piemēram, Ķīnu, kurā šie tīkli tiek attīstīti daudz ātrāk nekā kāds to varēja iedomāties. Tādēļ mūsu uh, tīkls ir jāattīsta uh, labāk un ātrāk. Citādāk mēs zaudēsim tempu un arī mēs vairs uh, nevarēsim uh, turēt līdzi mūsu pārējiem globālajiem spēlētājiem. Un tādēļ par šo jautājumu vēlējos koncentrēties uz četriem aspektiem. Ir jānodrošina, lai transporta komiteja dzird arī mūsu balsi. Es ceru, ka kolēģi spēs izsakot mans piedāvātajā loģikā. Es vēlēju koncentrēties uz svarīgākajām jomām. Tādēļ šodien pievērsīšos diviem svarīgākiem jautājumiem. Pirmkārt, ir jānodrošina, ka lai šis pieprasījums pēc dagvielām ne, nekavēto attīstību reģionālā un vietējā līmenī. Mums ir jādomā par sasaisti ar investīcijām uh, viedā veidā un tīklā. Ja mums tas neizdosies, tad tas varētu novest pie augstākām dagvielas cenām. Un otrkārt, ir jānodrošina, ka daudzgadu finanšu schēmā visas iespējas tikt izmantotas pēc iespējas labāk. Mums ir maksimālā apmērā jāizman, jāiz, jāizmanto šīs dagvielas, kur vien ir iespējama alternatīvo degvielu izmantošana. Uh, Es runāju par CEF, par Eiropas investīciju fondu, par apvārsnu programmu, struktūru fondiem. Tie visi spēlē ļoti svarīgu lomu infrastruktūras attīstīšanas izvēršanas jomā. Šie instrumenti ir racionāli savstarpēji jākoordinē un galvenāk jāizvairās no tā, ka tiek pretnostatīta pētniecība un attīstība. Ah, paldies ēnu referentiem, kas ah, ir iesaistījušies darbā. Es sagaidīšu viņu komentārus, ah, grozījumu priekšlikumus un tad sagatavošu attiecīgi tālāk jauno ziņojuma projektu ar iekļautajiem grozījumiem. Es ceru uz veiksmīgu turpmāku sadarbību. Paldies! Sirsnīgs paldies! Paldies, ka nolasījāt! Krasnodebski kunga sagatavoto tekstu. Viņš arī ir atzinuma sagatavojums, sagatavotājs. Un tagad došu vārdu ETP pārstāvim. Virkonens kundze, diemžēl, šeit nav spējis mums pievienoties, bet viņa ir iesūtījusi savu komentāru sekretariātam, un es tagad nolasīšu viņas komentāru. Anna Virkonen, kas ir ETP grupas ēnu referente, ir atsūtījis mums šo. Paldies Krasnodēpski kungam par sagatavoto atzinumu projektu. Es piekrītu jūsu viedoklim, ka ir jāstiprina mūsu akumulātoru nozare, veicinot to ražošanu Eiropām lai tiktu īstenota pilnīga Eiropas uzvērtībām balstīta ķēde. Mums ir jāstiprina Eiropas konkurētspēja, un auto ražošanas nozara ir ļoti svarīga Eiropai. Mums ir jāveicina alternatīvo degvielu izmantošana transporta nozarē, lai mazinātu atkarību no naftas un lai arī a, mazinātu transporta nozares a, negatīvo ietekmi uz vidi. A, deko, dekarbonizācija ir jāatbalsta, jā, tomēr ne, tā nedrīkst apdraudēt Eiropas energodrošību. Mums ir mērķi, kas jāsasniedz, bet šai pieeja vienmēr vajadzētu būt tehnoloģiski neitrālai. Ir jāizmanto visi līdzekļi, lai samazinātu e emisijas. Alternatīvās degvielas ir ātrs un efektīvs veids, kā samazināt emisiju apjomu. Tādēļ ilgtspējīgas biodegvielas ir e, būtiska Atbilde - labs risinājums, lai samazinātu izmešu apjomu, bet uh, autoflotas atjaunošana noteikti prasīs ilgāku laiku. Pētniecība un izstrāde ir jau novaduši pie veiksmīgiem risinājumiem, izmantojot alternatīvās degvielas visos transporta veidos. Bet uh, Tirgus šīs degvielas ir ieviesis, diemžēl, lēni, ir nepieciešami politiski risinājumi. Bet šiem risinājumiem jābūt uz tirgu balstītiem. Dažādu degvielu izplatīšanas punkti un arī uh, uzpildes stacijas, kas ir pieejamas visai sabiedrībai, tie ir uh, jāveido balstoties uz tirgus nosacījumiem. Tomēr komisijai ir jānodrošina arī uh, pienācīgs finansējums alternatīvo degvielu infrastruktūrai, lai uh, veicinātu to izmantošanu un ieviešanu tirgumu. Tas jādara izmantojot finansējuma instrumentus, piemēram, FC, uh, CEF un arī apvāršņa ietver programmu. Šādus komentārus mums iesūtīja Hanna Virkunena, kas ir ETP grupas uh, ēnu referente Werners Kunz, sociāldemokrāta grupas vārdā. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Un... Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī par šo, manuprāt, ļoti labo ziņojuma projektu. Laicīga alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana ir ļoti svarīgs uh, priekšnosacījums, lai īstenotu pakāpeniskos pārmaiņas transporta nozare. Tādēļ arī ITRE atzinums ir ļoti svarīgs. Mums ir jābūt ambicioziem. Uh, mums ir jādomā par tehnoloģiski neitrāliem risinājumiem, pārveidojot, piemēram, arī uh, smago automašīnu izmantotās nu, uh, degvielas ir būtiski. Arī nacionālajos uh, rīcības plānos pagaidām tas nav tiek atspoguļots pienācīgā veidā, tas ir jāveicina pēc 2020. gada. Līdz šim vairākas dalībvalstis ir uh, izrādījušas diezgan mazu ambīciju līmeni uh, direktīvas īstenošanā, un mūsuprāt to vajadzētu pavisam skaidri arī saukt vārtām. Arī komisijai ir jābūt aktīvai likumdošanas jomām, tas ir tas, ko vēlamies. Mēs gribētu, lai komisija noteiktu saistošus minimālos mērķus, kas būtu obligāti dalību valstīm. Komisija runā par to, ka ir nepieciešamas investīcijas 12 līdz 25 miljardu eiro apjomā līdz 2025. gadam, un ja, ja mēs vēlamies saņemt investīcijas arī no privātā sektora mēs nevaram gluži vienkārši to vēlēties, ir konkrēti jārīkojas. Kā sociāldemokrāti mēs uh, piedāvājam risinājumu, kas aptvertu gan dalību valstis, dalību valstis un Eiropas Savienību dalību valstis un arī privāto sektoru, lai nodrošinātu šīs investīcijas. Un tikai tādā veidā mēs spēsim panākt vēlamo un atrisināt arī vairākas problēmas, kas vēl joprojām ir aktuālas. Autoražotāji vēl joprojām gaida infrastruktūras izveidi, un infrastruktūras veidotāji paļaujas uz ražotājiem. Noteikti gaidīšana. Tas ir jāatrisina. Nu, pat noteikti var runāt arī vēl citās uh, nozarēs. Ir jāveicina uh, komunālie uzņēmumi, kas varētu iesaistīties enerģijas ražošanā, kas spētu piedāvāt paši savu infrastruktūru. Esmu pārliecināts, tas varētu notikt līdzīgi, kā uh, atrot interneta tīklu veidošanas jomā. Un ka tas notiek balstoties uz uh, ekonomiskiem aprēķiniem. Mums gan jāizvairās no iepriekš pieļautajām kļūmēm. Esam pārliecināti, ka šie komunālie uzņēmumi, uh, lai arī tie tiktu iesaistīti, lai viņi saņemtu šo iespēju. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem! Petersena kungs Alde grupas vārdā. Paldies priekšsēdētājiem! lai sasniegtu Parīzes mērķus. Mums pilnīgi noteikti ir jāsamazina siltumnīca efektu radu <clears throat> izraisošo gāzu apjoms transporta nozare. Tas ir vienīgais ekonomikas sektors Eiropas ekonomikā, kur kopš 90. gada šo gāzu apjoms ir palielinājies. Un ir skaidrs, ka mums kaut kas jādara. Un šajā ziņojumā tiek statistika atspoguļota, ka 95% no transporta uzņēmumiem ir atkarīgi no naftas, 90% šīs naftas ir jā, jāimportē, tādēļ mūsu priekšā ir milzīgi izaicinājumi, ja gribam panākt, um, sasniegt Parīzes uh, mērķus un samazināt siltumnīca efektu izraisošo gāzu apjomu transporta nozarē. Mums ir jāīsteno plašs dažādu institīvu loks. Uh, jāuzlabo transporta līdzekļu efektivitāte, ir uh, jāuzlabo sabiedriskā transporta uh, funkcionēšana, jāveicina velosipēdu izmantošana, ir jāuzlabo alternatīvo degvielu uzglabāšanas iespējas, jāuzlabo to efektivitāte. Tās viss ir institīvas, kas mums jāīsteno. Faktiski mums ir jādomā par uh, elektrības plašāku izmantošanu mūsu sabiedrībā, tā skaitā arī transporta nozarē. Tādēļ šajā kontekstā mums ir jādomā par to, kā padarīt elektrības tīklus robustākus un kā lai mēs izmantojam jau pašlaik pieejamo kapacitāti, lai šī mūsu ka pašreizējā kapacitāte tiek izmantota efektīvāk. Es domāju, ja mums izdosies palielināt elektroautomobīļu izmantošanu, tas arī ļaus uh, tad to uznā, panākt situācijas uzlabošanos gan valstīs, gan arī pārobežu situācijas. Mēs nedrīkstam uh, pieļaut mākslīgu šķēršu veidošanos uz robežām, ja tiešām vēlamies panākt patiesu vienotu tirgu un ja vēlamies integrēt elektroautomobīļus mūsu transporta nozarē. Ir jāuzlabo tīklu stabilitāte, ir jāsamazina cenas, jāveicina konkurētspēju Un nu, nu, cerams, tādā veidā mums izdosies uh, elektrificēt mūsu sabiedrību un transportu nozari vēl tālāk. Un Alda grupa iesniegs uh, savus grozījumus ar šo, pa, pa šo tēmu un esam priecīgi turpināt konstruktīvā veidā mūsu sadarbību pie šī ziņojuma. Paldies! Remarks and Mr. Marcelesim. Marcelesim zaļo vārtā, lūdzu. Gracias, eh, presidente. Primero agradecer la. Paldies, priekšādātāji. Sākšu ar pateicības vārdiem Krasnodebskī kungam. Manuprāt, viņš ir skatījis pašus svarīgākos jautājumus un taisnība, kā tika teikts iepriekš. Transports ir tā nozare, no kuras nāk vislielākā daļa siltumnīca efekta gāzu emisiju un šīs emisijas pieaug. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai transports būtu mūsu uh, klimata pārmaiņu mazināšanas centrā. Un tas viss ir arī saskaņā ar Parīzes vienošanos. Tātad simtprocentīgi dekarbonizēts transports, lai varētu īstenot uh, saistības, ko Eiropas Savienība ir uzņēmusies. Un te ir jāpievērš uzmanība tam, uh, cik būtiski loma ir alternatīvajām degvielām. Pagājušā nedēļā trilogā tika runāts par to, ka mērķis ir 14% atjaunīgo enerģiju līdz 30. gadam. Bet uh, līdz ar to ir jādomā par tik tiešām ilgtspējīgiem ekoloģiskiem enerģijas avotiem. Mēs nevaram uh, izmantot tādas alternatīvās enerģijas, eh, kas tomēr tiek gūtas no tradicionālā kūrināmā. Gribu arī atgādināt visiem, ka lauksaimnieciskās eh, degvielas nereti konkurē ar eh, tām kultūrām, kas tiek ražotas pārtikai. Runājot par elektrību, tas visiem mums ir liels izaicinājums. Uh, Jo, piemēram, ja runa ir par automobīļiem, ja mēs vēlamies, lai elektroautomobīļi tik tiešām veiksmīgi darbotos, tas nozīmē, ka kopējais automašīnu skaits ir jāsamazina. Ir nepieciešami ekoloģiski atjaunīgās enerģijas avoti, ko varētu izmantot uh, arī autobusiem, sabiedriskajiem transportam, velosipēdiem. Ir faktiski jāveido pavisam jauns skatījums uz transporta sistēmu kopumā. Uh, Un tāpat ir jābūt eh, iespējai otrais pārstrādāt akumulātorus. Tie ir zaļajiem svarīgi punkti. Proti atjaunīgās enerģijas absolūti jaunā modernā sistēmā. Paldies! Thanks a lot for your remarks. Paldies! Kurničeks, govērtā. Jūs aizstājat Benito Ziloga, cik es saprotu. Lūdzu. Děkuji. Já bych měl několik eh, poznámek. Paldies. Pāris komentāru. Ir jānošķir četri transporta veidi. Ne visi šie veidi ir tik tālu attīstīti, lai mēs varētu aizstāt eh, fosilo kurināmo ar atjaunīgo enerģiju. Un ir jāsaprot arī, kādi ir realistiski mērķi, ko mēs tik tiešām varētu sasniegt. Un treškārt, ir jāapzinās arī tas, ka, ja komisija ir piešķīrusi 12 līdz 25 miljārdus eiro, nu tās ir tādas ļoti mm, aptuvenas aplēses. Tur galvenokārt runa ir par ceļu transportu un ne citiem transporta veidiem, piemēram, jūras transports ir daudz kuģu, kas eh, vēl ar vienu izmanto naftu. Nu, un tā kā varbūt sašķidrināta dabas gāze varētu ļaut ietaupīt CO2 emisijas. Es eh, nespēju, piemēram, iedomāties, kā varētu vēja enerģiju izmantot jūras transportā. un tāpat arī gaisa satiksmē. Un tāpat arī elektromotoros. Nu, varbūt pavisam mazās, eh, mazos lietaparātos var izmantot šādus te alternatīvos eh, degvielu avotus. Un arī dzelzceļš. Protams, ka tur ir nepieciešama elektrifikācija, bet aptuveni 50% tīkla ir tāds, ka tas gluži vienkārši nebūtu rentabli. Ir jādomā par to, kā dīzeļdzinējus aizstāt ar, piemēram, modernākiem akumulatoriem vai ugļūdeņražu akumulatoriem, bet tas nav ticis vispār testēts dzelzceļa jomā. Ir bijuši eksperimenti tikai ceļa transporta līdzekļiem. Nu, lūk, tā kā daudz iespēju ir, un vieglākais veids šobrīd ir izmantot degvielu ar eh, zemu oglekļu saturu. Mums ir diezgan laba industrija, ja runa ir par eh, propānu, būtānu, dabasgāzes, metānu izmantošanu. Propāna un butāna infrastruktūra ir tikusi gana labi attīstīta. Elektromobilitātei ir nepieciešama apjomīga infrastruktūra, nepieciešamība uzlādēt akumulatorus un tam līdzīgi. Bet uh, ūdeņraža nozara vēl nav tikusi līdz galam attīstīta, lai gan to varētu ļoti labi izmantot. Jo elektroenerģija var radīt zināmas problēmas. elektroenerģijas ražošanas pārpalikums varētu izmantot ražojot ogļūdeņraža enerģiju. Ūdeņraģi varētu izmantot ceļu transportā, ūdeņraža akumulātoros. Es domāju, ka ziņojums ir ļoti labs. Un arī visi komentāri ir ļoti vērtīgi. un varbūt, ka lauksaimniecības e, zemes arī būtu jāatstāja pārtikas ražošanai, nevis tās jāizmanto ar audzējot degvielas kultūras. Nu, varbūt vienīgi kaut kādus otrās vai trešās paudzes e, labāk attīstītas e, degvielas kultūras. Un tagad komisijas vārtā Aleksandrs Verdūns, DigiMove, lūdzu. Paldies! Labdien visiem! Mēs ļoti atzinīgi vērtējam uh, atzinumu projektu. Tas uh, sniedz ļoti interesantu skatījumu mūsu prātu jo situācija un jautājums tiek skatīts no pavisam citas skatu punkta nekā citi ziņojumi, ko esam redzējuši no parlamenta, un eh, to mēs ļoti atzinīgi vērtējam. Nu, un eh, piekrītam jums, tik tiešām ir nepieciešams pātrināt nozares attīstību. Ir sevišķi, ja mēs vēlamies panākt Junkera ambīcijas lai nodrošinātu to, ka vēl ar vienu esam līderi inovāciju dekarbonizācijas jomā, tāpēc mums ir jānodrošina veiksmīga pārēja. Un tāpat arī atzinīgi vērtējamā to, ka jūs aicināt palielināt atvēlētos līdzekļus šai jomai nākamajā DFS. Un arī no TSO un DSO ir jāpalielina centieni, lai nodrošinātu to, ka tik tiešām veidojas viedie tīkli. Uh, Un šai ziņā mēs gribētu atgādināt, ka ir nepieciešams panākt skaidru un ātru vienošanos par tīras enerģijas pakotni, kur jau parādās ļoti daudz būtisku likumdošanas iniciatīvu šai jomā, lai varētu veidot viedos tīklus. Un tāpat arī atzinīgi vērtējam uh, jūsu aicinājumu veidot atvērtu pieeju lētēšanas tīkliem. Tā ir prioritāte, ko skatām arī mēs, lai vairotu mobilitāti, izmantojot alternatīvās degvielas Eiropā. Un arī saikni, ko jūs izdarāt ar transportu digitalizāciju un saistītajiem datu aizsardzības un datu protokolu standartizācijas jautājumiem. Šie visi ir tie jautājumi, ar ko aktīvi strādā arī komisija, Un mēs zinām, ka tiešām šie izaicinājumi pastāv, un jau tagad strādājam kopā ar dalībvalstīm ilgspējīga transporta fóruma ietveros. Un arī kopā ar standartizācijas iestādēm, lai risinātu visus šos jautājumus. Tiek iz, nākamgad paredzēta arī alternatīvos degvielas eh, direktīvas pārskatīšana, uh, Nu, un, protams, ka paturēsim prātā visus šos jautājumus un eh, direktīvu pārskatīsim paturot prātā visus šos izaicinājumus. Paldies par jūsu prezentāciju. Paldies, ka paldāt komisijas un viedokli. Nu, un. Pāriesim pavīd. Es gribēju jautāt Česika kungam, vai jūs vēlētos vēl ko piebilst referenta vārdā? Es pateicos uh, visiem runātājiem par komentāriem dažādo politisko grupu vārdā. Mūsu konsultanti un arī es uh, ļoti rūpīgi piefiksējām šos komentārus un uh, nosūtīsim tos tālāk Krasnodēmska kungam. Lielas paldies! A, poprawki, dalsza praca przed nami, poprawki może. Labi. Mums priekšā vēl stāv liels darbs. Grozījuma priekšlikums ir iespējams iesniegt līdz 19. jūnijam, pulksten 18. Balsošana komitejā ir plānota 10. jūlijā un balsošanu atbildīgajā komitejā, proti transporta komitejā 24. septembrī, savukārt plenāru sēdē novembrī. Un vēlreiz atgādināšu, ka grūzījums var iesniegt līdz 19. jūnijam, pulksten 18. Liels paldies! bet pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, numur 5. Social. Mm, Dažādi Eiropas fondi, lauksaimniecības fonds, lauka attīstības fonds, kohēzijas fonds un eh, zivsaimniecības un jūrniecības fonds atbalsts eh, struktūrālajām reformām dalībvalstīs. Tāds lūk ir temats. Un ziņotāja ir Sofija Sakorafa. no nu, goja. Šis ir atzinuma projekts par regulu, eh, ar ko groza vairāku Eiropas Savienības fondu tiesību aktus, lai atbalstītu struktūrālās reformas dalību valstīs pēc 20. gada DFS. Komisija ir iecerējusi nāklājā ar jaunu instrumentu, kas palīdzētu dalībvalstīm īstenot struktūrālās reformas, kas ir pieņemtas Eiropas pusgada ietvaros. Nolūk, tātad Eiropas pusgads un struktūrālo reformu īstenošana. Pārspēžamais priekšlikums ir komisijas mēģinājums pārbaudīt galvenos elementus šai te reformu atbalstošajā rīkā un pilota fāze ir 18. un 20. gads. vadošā komiteja, Reiki komiteja, rīt noturēs uzklausīšanu par šo jautājumu. Tātad rīt otrdien Reiki komitejā būs uzklausīšana. Ja jūs šie jautājumi interesē, es, protams, aicinu iespējami vairāk no jums tur piedalīties un uzklausīt diskusijas. Nu, tagad es labprāt dotu vārdu Sakorafas kundzei. Lūdzu, kā ziņotājai. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Kā jūs zināsiet, mēģinājums atspēkot kritiku, kas ir tikusi vērsta attiecībā uz kohēzijas fondiem un to neatbilstošu tērēšanu uh, kā arī labāks sniegums parādījās 14. un 20. gada periodā. Katrai darba programmai tika izveidots operatīvais satvers, tika noteikts, kāda rezultāti ir sasniedzami un kā būtu mērams progress. Līdz 19. gadam notiktu snieguma izvērtēšana un programmas un prioritātes, kas ir sasniegušas savus mērķus, varētu piekļūt arī 6% rezervei. Tas nāk no kohēzijas fonda, sociālā fonda un reģionālā fonda. Savukārt tās programmas, kas nav sasniegušas noteiktos starpmērķus, varētu saskarties ar sankcijām. Nu, jāsaka, ka komisijas priešlikums nav īpaši iepriecinošs proti dalību valsts ir aicinātas daļēji vai pilnībā nodot komisijai šīs rezerves pārvaldīšanu, lai īstenotu horizontālas struktūrālas reformas saistībā ar Eiropas pusgadu. Es domāju, ka kohēzijas politika un uh, Eiropas pusgads ar uh, tiem nav absolūti identiski mērķi. Makroekonomiskās uh, makroekonomiskie nosacījumi lielā mērā ietekmē līdzsvarot izaugsmi. Eiropas parlaments jau vairāk nekā vienu reizi ir uzsvēris, ka miedarbība ar Eiropas pusgadu mm, tai nebūtu jākavē kohēzijas politikas mērķu īstenošana, kā tas ir noteikts arī līgumos. Vēl 21 miljārdu eiro novērt novirzīšana, lai īstenotu tādus mērķus, kas ir cieši saistīti ar Eiropas ekonomiskās pārvaldības procesu. Nu, tā ir tāda skaidra atkāpe no kohēzijas politikas galvenām nolūka. Proti mazināt atšķirības dažādu reģionu attīstībā. Tāpēc šāda ievērojama līdzekļu pārvirzīšana kavēs kohēzijas politikas īstenošanu un mazinās tās ietekmi. Galvenie kohēzijas eh, principi, proti solidaritāte, taisnīga labklājības sadale, būs apdraudēti. No nu, procedurālā viedokļa Es domāju, ka priekšlikums nāk par vēlu, un tas nav pietiekami skaidrs. Atbilstošajām izmaiņām būs retroaktīva ietekme, un tas varētu radīt budžeta traucējumus attiecībā uz nacionālajām aploksnēm, un tas varētu traucēt arī jau ieplānotajiem tēriņiem konkrētos projektos. Kolēģi! Jāsaka, ka struktūrālās reformas un koncentrēšanās uz Eiropas pusgadu kopīgajā plānošanas periodā, tas nozīmē, ka mums šis viss nav nepieciešams. Kohēzijas fondu pārdale par labu struktūru reformām jau ir notikusi, un tagad komisija aicina ievērojami palielināt uh, līdzekļus uh, struktūrālo reformu atbalsta programmām. Mm, nu, tas varētu tikai pasliktināties arī 21. un 27. plānošanas perioda laikā. Komisija piedāvā jaunu atbalsta programmu 25 miljārdu eiro apmērā, kas tiktu finansēta izmantojot elastības instrumentu, un tā būtu absolūti nošķirta no struktūra fondiem. Bet tai pašā laikā paralēli tiek aicināts 7% samazinājums kohēzijas eh, sadaļā. Nu, ja runa ir par to, kā šie fondi tiek izmantoti. Dalīta pārvaldība var veidot dalītu atbildības sajūtu. Ja dalībvalsts izvēlētos daļai vai pilnībā izmantot snieguma rezervi, lai atbalstītu struktūru fondus, nu, tā būtu pārēj uz tiešu pārvaldību. Tas nozīmē, ka dalībvalstis zaudēs kontroli un ja kādas izmaiņas tiktu skatītas komisijā. Komisijai būtu absolūta kontrole pār izvērtēšanu, pārvaldību. Nu, tā kā Rēģija komiteja, atbildīgā komiteja, tāpat arī ekonu un uh, budžeta komis, komitejas aicina noraidīt komisijas priekšlikumu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! par komentāriem. Kristians Silviju Bušojins, ETP ziņotājs, nav kopā ar mums, un viņš man ir lūdzis nolasīt viņa komentāru. Lūk. ārkārtīgi izaicinošā laikā kohēzijas politikai un diskusiju sākumā par daudzgadu finanšu schēmu pēc 2020. gada, pārskatot Eiropas eh, pusgadu un eh, veicot budžetāro reformu, programmu atbalsts ir eh, jāvērtē piesardzīgi. Nacionālās reformas galvaspilsētās, darba tirgū, publiskajā administrācijā, nodokļu jomā un cilvēku resursos ir nepieciešamas it visur kontinentā. Un jaunā reforma, jaunās reformas atbalsta programmai ir izšķiroša loma nacionālo reformu īstenošanā. Es augsti novērtēju normas, kas ir noteiktas 2000 pēc 2020. gada daudzgada finanšu schēmā, kas pārēc, ka budžeta piešķīrumi ir kas atšķirīgs nekā Eiropas uh, investīciju un atbalsta fondi. Vienlaikus uh, programmas, kas uh, ir veiktas līdz šim, uh, ir nodrošinājušas eh, Eiropas pievienoto vērtri, vērtību un, ņemot vērā gaidāmās parlamenta vēlēšanas, es vēlētos uzsvērt, ka ievērojama eh, līdzekļu pārvirzīšana ne tikai negatīvi ietekmēs šīs politikas, bet arī visas savienības pārvaldību. Un līdz ar to tas varētu vēl vairāk uh, veicināt eiroskeptisku viedokļu uh, izplatību par kohēzijas politikas vājināšanu. Konsekventi pēc konsultācijām ar reģiju komiteju es atbalstu Sakorafas kundzes aicinājumu noraidīt komisijas priekšlikumu. Tie bija komentāri no kolēģa Kristiāna Bošuja, ETP grupas vārdā. Tālāk došu vārdu Gaiera kungam no ETP. Liels paldies priekšsēdētāji! Es uh, esmu pārsteigts, ka šajā jautājumā parlamentā ir diezgan liela vienprātība, jo savā politiskajā grupā es nācu klajā ar līdzīgiem priekšlikumiem kā referente. Iemesli principā visi ir nosaukti un arī kristīgo demokrātu kolēģa norāda par to, ka tam ir jāparedz uh, pastāvīgi līdzekļi, man šķiet atbalstām. Tomēr es nevaru piekrist tam, ka ES atbalsta maksājumi nevarētu tikt izmantoti piemērotā formā, lai atbalstītu uh, to ieteikumu īstenošanu, kas uh, identificēti Eiropas uh, pusgadu laikā. Bet, ja mēs sākam runāt par tiešu pārvaldību, kas uh, vairs nepaliek dalībvalstu rokās, bet kur pārvaldību tieši uh, īsteno komisija, atskaitot uh, līdzekļus no reģionāliem fondiem, tad situācija ir vērtējama daudz sliktāk. Ar kolēģiem no reģija komitejas es uh, runāju par šo jautājumu un saprastu, ka viņi šo um, līdzekļu piešķiršanas reformu vērtē ar uh, saknieptiem zobiem, jo faktiski uh, tie tiek īstenāti, un tās dalībvalstis, kuras ir uh, smagi cīnījušās, lai īstenotu reformu mērķus, uh, tagad saskarsies ar līdzekļu samazinājumu, kas ir pilnībā pretēji komisijas izvirzītajiem mērķiem. Tam es nevaru piekrist runājot par nākamo daudzgadu finanšu schēmu, mēs eh, varētu runāt par šādu pieeju, bet eh, arī te ir jāatgādina, ka manas eh, politiskās grupas nostāja ir tāda, ka tam ir jānotiek no papildus budžeta līdzekļiem. Līdz šinējos piešķīrumus nedrīkstētu samazināt. Komisijai ir ārkārtīgi maz laika, lai izstrādātu šo instrumentu jaunās daudzgad finanšu schēmas kontekstā. Turklāt tas nedrīkstētu notikt tādā veidā, ka dalību valstīm vairs nav iespējas uz to reaģēt. Vai arī uh, Mums uh, ir uh, jāvienojas uh, par to līdz 2019. gada beigām. Līdz ar to mūsu rīcībā ir 12 mēneši, un es īsti nezinu, kā komisija šo pilotu projektu vēlas veiksmīgi novest, novest līdz galam. Man rodas iespējas, ka tās ir ļoti būtiskas politisko apstākļu izmaiņas dalībvalstis to vērtē kā salāmī tehniku, kur um, pašķēlītē ikreiz kaut kas tiek nogriezts nost, tāpēc es uh, atbalstu referentes ieteikumu šo priekšlikumu noraidīt. Paldies! Thank you very much! Paldies! Kolēģi! Vīringas kundze Alde grupas vārdā. Es skatos, ka jūs ieradāties tieši laikā, ļoti precīzi. Vārds jums, kundze. Es atvainojos, ka nokavējos, bet šobrīd parlamentā ir ļoti daudz darba. Liels paldies jums un liels paldies uh, Sakorafas kundzei par atzinuma projektu. Es gribēju uzsvērt, ka es piekrītu komisijas priekšlikuma pamatprincipiem. Uh, ALDE grupā mēs sliecamies piekrist idejai, ka struktūra fondi ir jāizmanto elastīgāk. Tātad, principā, es atbalstu komisijas priekšlikumu, bet, protams, ir atsevišķi bet. Man ir jautājumi attiecībā uz termiņiem, par veiktspējas rezerves piešķiršanu un par priekšnoteikumiem. Es gribēju jautāt komisijai un lūgt skaidrojumu par atsevišķiem elementiem šajā priekšlikumā. Kāda veida izmaksas var kompensēt no veiktspējas rezerves? Saistībā ar to es gribēju jautāt, kā jūs nodrošināsiet, ka dalību valstis var saņemt papildus naudu. Un ko es gribēju teikt ar šiem diviem jautājumiem? Proti, ka mums ir jākoncentrējas uz to, kā dalību valstis atbild uz uh, Eiropas pusgada laikā izvirzītajiem uh, ieteikumiem veikt struktūrālas reformas. Tāpēc es vēlējos arī uzdot jautājumu par to, kādos termiņos šo jauno termiņu ir plānots realizēt un kā tas saistās ar jauno DFS priekšlikumu. Es ļoti priecājos par gaidāmo diskusiju par šo priekšlikumu. Liels paldies, kundze! Es varu jums teikt, ka citas politiskās grupas nāca klajā pat ar tālajošākiem priekšlikumiem, bet tagad ir laiks dot iespēju atbildēji Eiropas komisijai. Migels Hiltērtre no ģenerāla sekretariāta. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies, priekšsādātāji, un paldies, ka uzaicinājāt uh, mūs šodien uz šo sanāksmi. Uh, Šī priekšlikuma izējas punkts ir tāds, ka struktūra, eh, struktūrālās reformas ir eh, priekšnoteikums. Izaugsmai. Un tieši tāpēc mēs nevaram veikt investīcijas atsevišķās nozarēs vai nodrošināt um, publisko līdzekļu investīciju ienesīgumu. Uh, un tāpēc uh, tās nevar vērtēt kā visefektīvākās. Es zinu, ka daudzi deputāti Eiropas parlamentā ir sapratuši, ka tā ir pilota fāze, kas tiek piedāvāta šī brīža DFS ietvaros, un um, tad ir atsevišķs priekšlikums nāk, nākamajai daudzgadu finanšu schēmai, bet tie ir atsevišķi priekšlikumi. Pirmkārt, es vēlējos parunāt par pilota fāzi. Uh, Pilota fāzē nauda nevienam netiek atņemta. Es domāju, ka tas ir ļoti spēcīgs vēstījums. Kopējo noteikumu regulas grozījumi piedāvā paplašināt iespēju izmantot veiktspējas rezervi, un šeit uh, komisija nepieņem lēmumu par to, kur dalību valstis šo rezervi izmanto. Tomēr tā uzsver, ka ka šī rezerve var tikt izmantota, lai atbalstītu struktūra, struktūrālās reformas atsevišķu projektu vietā. Ja dalība valstis vēlas uh, saglabāt esošo situāciju, tās var tērēt šo rezervi konkrētiem projektiem, tomēr parādās iespēja izmantot šo rezervi, lai veiktu atsevišķas struktūrālās reformas pilotfāzes laikām. Es domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski norādīt, ka nav pretrunu starp uh, Eiropas uh, pusgadu un struktūrālajām reformām uh, struktūra fondos. Mēs uh, runājam par to, kā atbalstīt struktūrālo reformu veikšanu un veidot nākotnes modeli izaugsmē. Uh, Reformas ne, nepiedāvāja komisija, tās piedāvāja pašas dalību valstis. Un šīs, šīm reformām, protams, ir jābūt kvalitatīvām. Tām ir jārisina izaicinājumi, kas identificēti Eiropas pusgada laikā, un ir jābūt arī dialogam ar komisiju, lai nodrošinātu sapratni par to, kāda ir starpposmu mērķi un kāda ir šo reformu galīgie mērķi. Runājot par uzdotajiem jautājumiem, protams, pilotfāzes um, izmantošana ir atkarīga no ātras rīcības. Šobrīd mēs um, esam laikā īsi pirms vasaras atvaļinājumiem, un mēs nezinām, kā dalībvalstis uh, šīs jaunās iespējas varēs izmantot, bet, ja tās vēlas izmantot šīs iespējas uh, esošajā plānošanas uh, periodā, reformas tām ir jāpiedāvā šogad. Uh, Tas attiecas uz pilotfāzi. Ja mēs runājam par nākamo DFS, komisija ir sagatavojusi regulas priekšlikumu struktūra, um, struktūrālo reformu atbalsta programmai, kas uh, ir nošķirta no EFSI. Tāpat ir arī priekšlikums par tehnisko palīdzību un ir jauns instruments, lai atbalstītu uh, to dalību valstu konverģenci, kas vēlas pievienoties Eirozonai. Šis priekšlikums nākamajā DFS reformu veikšanas instrumentam sastāv no diviem elementiem. Dalību valstīm tiek atvēlēti 11 miljardi, izmantojot koheizijas atbalstu, uh, kas dalībvalstīm ļaus piedāvāt reformas saskaņā ar Eiropas pusgada rezultātiem, un ja dalībvalstis neizmantoš pieejamos līdzekļus, tie nonāk um, kopējā aploksnē, lai nauda varētu tikt uh, efektīvi izmantota. Noslēgumā gribēju sacīt, ka ir svarīgi sūtīt vēstījumu, ka tad, ja šie līdzekļi netiek pārvirzīti, uh, Komisija vēlas nodrošināt, ka Eiropas struktūra fondu līdzekļu efektīva izmantošana tiek eh, garantēta, un dalībvalstīm sniegtais atbalsts notiek budžetārā atbalsta veidā. Dalībvalstis tos var eh, izmantot arī Eiropas eh, struktūra fondu programmu īstenošanai. Lielas paldies! Liels paldies! Tagad vārds Sakorafas kundzei, kā itra referentei. Es dodu jums iespēju rezumēt. Liels paldies! Priekšstādātāji es vēlējos sākumā pateikties kolēģiem par viņu komentāriem un uh, idejām, kā arī par secinājumu, ka komisijas priekšlikums eh, ir pretrunā ar nesenajiem komisijas paziņojumiem plenāra sesijā. Pagājušā gada mārtā komisārs Hāns runājot par veiktspējas eh, rezervi sacīja, ka pārmaiņas nebūs lielas un ka tas a, tikai radītu būtiskus, um, būtiskus sarežģījumus, tāpēc nav plānots a, šeit a, piedāvāt būtiskus krosījumus. Bet jāteic, ka komisārs šīs izmaiņas novērtēja par zēmu, un man ir jāatzīst, ka es nesaprotu, kāpēc mēs no komisijas saņemam jaunu priekšlikumu, kurš ir pilnībā atšķirīgs attiecībā uz uh, veiktspējas rezervi. Un nu, tas novedīs tikai pie negodīguma un, manuprāt, pat pie dubultiem standartiem. Man bija liels prieks uh, dzirdēt uh, citu grupu pārstāvjus, kas piekrita manam viedoklim par šiem grozījumiem un aicināja atsaukt komisiju, atsaukt šo priekšlikumu kā arī to neturpināt un atgriezties pie iepriekšējās sistēmas. Lielas paldies! Paldies! Termiņš. Grozījuma iesniegšanai 19. jūnijas, balsojums ITRA 10. jūlijā un balsojums vadošajā komitejā un plenārsesijā būs tad vēlāk. Datums tiks noteikts vēlāk. Paldies! Sastais darba kārtības punkts. Prieks redzēt uh, komisāru Karlosu Moedos, Eiropas pētniecības zinātnes un inovācijas komisāru. Mm, viedokļu apmaiņu struktūrētā dialoga satvarā, to starp par tikko pieņemtajām DFS likumdošanas programmām. Tad vairākām programmām. Mēs vēlētos runāt par un aicināsim komisāru kungu iepazīstināt mūs ar komisijas priekšlikumiem par ietvaru programmu apvārsnes Eiropai. Protams, arī par apvārsni Eiropai īpašo programmu un arī Eurātuma pētniecības un apmācības programmu 2001. līdz 2025. gadam. Kā jau ļoti labi zināt, ir notikušas sākotnējas diskusijas pirms diviem vai pat trīs mēnešiem. Notikuši, notika daudz diskusijas ITRE komitejas ietvaros, notika arī neformālas tikšanās starp ITRE kolēģiem un komisāru Moedašu kungu Strasbūrā. Bet tagad priekšlikums ir iesniegts, pavisam gatavs. Tādēļ gribētu noturēt pēdējo diskusiju pirms mūsu ziņojuma projekta un pirms visa politiskā darba. Un um, mēs runājam par apvāršu Eiropai programmas saturu. Komisāra kungs vārds jums. Priekšsādātāja kungs Būzeka kungs, cienījamie deputāti, vienmēr liels prieks um, būt šeit kopā ar jums visiem itre komitejā. Sākšu ar to, ka bija grūti sagatavoties uz šodienas sanāksmi. <clears throat> Esmu bijis šeit tik bieži, ka esmu faktiski jau visu izstāstījis par apvārsni Eiropai, pirms programma tika pieņemta. Uh, Un man šķiet, ka esmu jau iepriekš runājis par visu, negribētos atkārtoties, bet uh, man ir liels prieks būt šeit, lai varētu šo programmu prezentēt jums oficiāli. Sākšu ar uh, vispārējiem jautājumiem par budžetu. Domāju, ka man nevajadzēs jums atgādināt to, cik sarežģīts šis uzdevums bija. Tagad ir mazāk valstis, kas veic iemaksas, ir vairāk prioritātes. Mazāk valstis uh, iemaksā Eiropas budžetā un vairākas valstis pieprasa palielināt finansējumu tradicionālajām programmām. Mums bija jāmeklē kompromiss, un šķiet mums tas izdevās, un mums vajadzētu būt tā uh, apmierinātiem, ja mums izdevās nonākt pie šī simboliskā trīs ciparu skaitļa, proti 100 miljardu eiro pakotnes. Uh, Un apvārsnes Eiropā ir viena no retajām jau pastāvošajām programmām, ko komisija prioritizēja eh, skaidri palielinot eh, budžetu. Nu, mēs varam aplūkot skaidrus dažādos veidos. Vai ja mums ir eirātoma vai nē, vai ir finanšu instrumenti vai nē, bet palielinājums ir tiešām būtisks. Ja palūkojamies, kāda bija iepriekšējā apvāršana programma 77 miljardi un ja atņemam apvienoto karalisti, jo ir jāizvērtē 27 valstu dalība, tad tā runa ir par 67 miljardiem. Palielinājums no 67 uz 100 uh, miljardiem ir 50% palielinājums, un mums vajadzētu būt ar to apmierinātiem. Varat man jautāt, vai ar to pietiek? Vai esat apmierināti? Es teiktu, ka nē, ar to nepietiek Protams, mums būtu paticis, ja būtu paredzēta vairāk līdzekļu pētniecībai un zinātnei, bet vai esmu apmierināts vispārīgi ar šo skaitli, tad varu teikt, ka jā, un esmu ļoti lepns, ka mums izdevās to panākt, jo es zinu, kāds bija izējas punkts. Es tiešām atbalstu visus jūsu centienus, mēģinot panākt budžeta palielinājumu, un jūs visi šajā parlamentā ļoti labi uh, Uh, zināt, kāda būs mana nostāja, kad uh, sāksim vēlāk diskusijas, tad vēlāk šajā pusgadā. Un tad vēl pēdējie vārti par uh, budžetu. Kā mēs ierosinājām budžeta sadali divos pilāros. Dažiem no jums būtu drīzāk paticis, ja būtu vairāk līdzakļu pirmajā pilārā, citi aizstāvētu otro pilāru, citi atkal trešo. Un jums visiem ir taisnība. Mums tiešām vajadzētu lielāku budžetu visur, bet bija jāizdara izvēles, un mūsu izdarītās izvēles bija ļoti līdzsvarotas. To atbalstīja visi mani kolēģi, komisāru kolēģijā. Un tie arī ir skaitļi, ko redzam šodien, un es varu būt lepns par izdarītajām izvēlēm. Tā ir pirmajā auca uzmetienā. Jāplūkojam pirmo pilāru zinātne. Tas ir pilārs, kurā ir 25,8 miljardi eiro, kas nodrošinās apvāršņa turpināmību. Tas turpinās sniegt atbalstu Eiropas pētniecības padomē. Palielinājums no 13, kaut cik miljardiem, gandrīz līdz 17 miljardiem eiro Eiropas pētniecības padomē ir ļoti labs sasniegums. Man arī liels prieks par Marijas Sadalskas Kerī uh, programmai paredzētajiem līdzekļiem. Tagad mums ir paredzēti 55,7 miljārdi eiro konkurētspējas veicināšanai, un mēs strādāsim pie sabiedrības izaicinājumu risināšanas un zinātnes risinājumu īstenošanā tādā no augšas uz leju vērstā pieejā. Tiks aptvērts visdažādākās darbības. Mums ir seši klāsteri, kur teiktu runāts par dažādām tēmām, piemēram, sabiedrības drošību, par digitālo jomu, par klimata un mobilitāti, un tad arī piektais klasters par pārtiku un dabas resursiem. Un mēs tiešām vēlējāmies veicināt pārobežu drošību un pārobežu darbību. Un es vienmēr esmu runājis par šiem jautājumiem katru reizi, kad esmu bijis šeit Un galvenā doma manas teiktajā bija tāda, ka mēs varam runāt par jauniem risinājumiem, ja tie nodrošina uzlabojumus pārrobežu kontekstā, dažā, dažādu disciplīnu kontekstā. Un daži no jums man ir jautājuši par to, kāds ir mans redzējums par konkrētiem skaitļiem. Mums ir jāplūko otrais pilārs piemēram, misijas. Tas nav tikai ekskluzīvs otrā pilāra jautājums, jebkurš tajos var iesaistīties, bet ir paredzēta tagad 5 līdz 10 miljardi eiro misijām šajā pilārā. Ko es domāju, ko mums vajadzētu darīt turpmāk? Pirmkārt, mums ar jums ir jāvienojas par kritērijiem. Kritēriji ir ļoti labi sagatavoti un iekļauti priekšlikumā, un tas arī ir pirmais solis. Uh, Bez vienošanās panākšanas par kritērijiem mēs nevaram definēt misijas. Otrakārt, tad, kad būsiet piekrituši kritērijiem, tad mums vajadzēs runāt par misiju jomām, kurās jomās mēs vēlamies, lai būtu šīs misijas, vai tā ir veselība, vai tīra enerģija, vēža pētniecība. Ir jāatrod konkrētas uh, jomas, kurā rīkoties, un tad man būs uh, Tiešām prieks nākt pie jums un diskutēt par to, par kurām jomām tad pie kurām jomām strādāsim. Bet pirmkārt ir jāvienojas par kritērijiem. Ir jau notikušas lieliskas diskusijas ar daudziem no jums un esam runājuši par visdažādākajām jomām, piemēram, par vēzi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums Eiropai. Mēs esam runājuši ar Eiropas parlamentu par to, ka būtu šāda misija, kas veltīta vēzim. Tas ir jautājums, ko daudzi var atbalstīt. Un tad, sākot no septembra, mēs varēsim turpināt uh, darbu pie konkrētu misiju noteikšanas. Par tām vajadzētu vienoties līdz 19. gada sākumam. Un trešais pilārs - inovācijas. Pirmo reizi mēs uh, ieviešam šo ideju par Eiropas inovāciju padomi. Um, ir jāaptver inovāciju ainava, arī IT risinājumi. Daudzi no jums ir jautājuši, kāda ir IT joma. Manuprāt, tas ir pavisam skaidri. IT ir veicinājusi apmācību un tiešām veidota šī ekosistēma, bet uh, finansējums un finanšu atbalsts nav bijis tik skaidrs. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga visas ekosistēmas daļa. Un ierunāju par šo vēstuli, un daudz no jums, kas uzdeva jautājumus, es varu teikt, ka beigās mēs esam paredzējuši būtisku finansējumu 3 miljardu eiro apjomā, un AIT var te atbalstīt pārējos pilārus. Mums Tošiem būs vēl bieži jārunā par Eiropas inovāciju padomi. Mūsu priekšlikums ir ambiciozs, tajā ir iekļauti jauni elementi. Un es gribētu pieminēt trīs lietas, ko es varbūt neesmu tik sīki un specifiski runājis. Tad runājot par dažādām schēmām. ERC. Um, Tad mums ir AEC, tad, kur runās arī par pētniecību, par inovatīvu pētniecību, un tad visbeidzot būs akcelerators inovatīviem jaunu, uzņēmām, jaunu uzņēmumiem. Tātad tiks iekļauti visdažādākie šie elementi, un tas kopā veidos pilnu spektru. Tādējādi mēs spēsim atkāpties no iepriekšējās ļoti striktas grantu sistēmas. Granti tiks padalīti elastīgāki un vieglāk pieejami. Grantus arī varēs apturēt vai mainīt. Daudzi no jums dažādu iemeslu vadīti <clears throat> runājuši, piemēram, arī par ASV pieredzi ar mani. Un man šķiet, ka mums nevajadzētu kopēt ASV pieredzi, vajadzētu izvērtēt tās lietas, kas ir funkcionējušas veiksmīgi. Uh, Un šī ideja, ka vajadzētu būt uh, grantu elastīgumam, ka to var apturēt vai ka to var mainīt no vienas vietas uz citu, ir ļoti laba ideja. Un vēl viena laba lieta no ASV pieredzes ir uh, programmu menedžeri, vadītāji. Tie ir ļoti uh, labi eksperti, kuriem ir padziļinātas zināšanas jomā un kuri var uh, faktiski veicināt visu procesu, savadot kopā dažādus uh, inovators. Pilāri būs savstarpēji saistīti, aktivitātes būs savstarpēji papildinošas, lai stiprinātu Eiropas pētniecības jomu. Un es varu teikt, ka Eiropas pētniecības jomā mēs vēlējāmies atbalstīt kaut ko, kas nāca no Buzaka kunga, proti, ka mēs dalītos pieredzē, izcilībā un instrumenti, kas bija, kurus pirmoreiz pieminēja izveidoja priekšsēdētājs Būzeka kungs, un es ceru, ka jūs būsiet priecīgs redzēt, kā finansējums ir dubultots. Tas būs ļoti svarīgi visām Eiropas valstīm, ne tikai tām, kas uh, saņem atbalstu no finansējuma instrumentiem. Laika ierobežojumi neļauj man pievērsties visiem punktiem, par ko gribēju izteikties, bet tā tad varbūt varēšu tiem pievērsties jautājumu atbilžu sadaļā. Uh, Vēl pāris vārdu par divām svarīgām lietām priekšlikumā. Viens būtu par partnerībām. Mums ir daudz dažādas partnerības ar dažādiem nosaukumiem. Iespējams, ka būtu vajadzīga vienkāršošana. Un kā to panākt? Pirmkārt, mums ir jābūt atvērti noskaņotiem pret uh, publiskām privātām partnerībām, pret uh, nodibinājumu iesaisti. Uh, Nu, mēs pēdējām risinājumus. Viens no tiem būtu kā partnerību pasākumi. Mēs eh, strādājam visi kopā, bet katrs partners iegulda savu finansējumu. Otrakārt, šīs līdzfinansējuma partnerības, kurā tiek apvienoti resursi, lai nonāktu pie kaut kādas kritiskās masas. Un treškārt, institucionālās partnerības, piemēram, Prīma un citas, ko mēs jau ļoti labi zinām, tas ir 185. pants un 187. pants. Un tas mani noved pie Mm, partnerību vienkāršošanas. Tas ir uh, punkts, par ko es gribēju runāt, lai noskaidrotu, kāds ir viedoklis, un arī gribēju paskaidrot, kādai rīkojamies, kāpēc piedāvājam šādu risinājumu. Un visbeidzot, runājot par sinerģijām, var teikt, ka esam piedāvājuši tiešām lielisku uh, <clears throat> risinājumu sinerģiju jomām par izcelības dalīšanu. Mēs iesaistām gan apvāršņu, gan nacionālu finansējumu. Jebkurš projekts, kas tiek novērtēts kā lielisks no apvāršņa Eiropa, puses tas var saņemt struktūrālo fondu atbalstu bez tālāka izvērtējuma ar tādu pašu finansējumu likmi, un mēs arī varam atbrīvot šos projektus no valsts atbalsta noteikumiem saskaņā ar vienošanos ar manu kolēģi no konkurences jomas. Uh, Un šīs partnerības, ko es nu pat pieminēju, tās var piesaistīt arī finansējumu no struktūrālajiem fondiem. Šie Eironets. Tika paredzēts finansējums no Eiropas puses un arī 70% no valsts finansējuma. Tagad šo apvāršņa Eiropas finansējumu var kombinēt ar struktūrālo fondu finansējumu. Iepriekš tas bija ļoti sarežģīti, tagad šī iespēja ir krietni vien uh, atvieglota. Buzeka kungs, kolēģi, mums noteikti būs iespēja vēl sīkāk diskutēt par šiem punktiem diskusijas laikā, bet paldies, ka esat uzaicinājuši. Man arī Žeras Pikē ir mums pievienojies. Arī mani konsultanti vienmēr ir bijuši gatavi atbildēt jūsu jautājumiem un Šis tiešām ir ļoti noslogots darbs, darba laiks visiem komisijas ģenerāla direktorātiem, bet es domāju, ka mums ir izdevies nonākt pie laba rezultāta, ar ko esmu apmierināts, un šodien atkal esmu šeit, lai uzklausītu arī jūsu viedokli. Paldies! Paldies, komisāra kungs, paldies par jūsu prezentāciju. Jums ir pilnīgi taisnība, esam tikušies jau vairāk kārt, lai runātu par it kā vienu to pašu jautājumu, bet Tagad, kad priekšlikums ir iesniegts galdā, diskusija ir citādāka, jo tagad mums ir patiesa programma. Jūs zināt, ka mums ir trīs uh, ziņojumi un arī trīs atbildīgie referenti. Viens no mums ir pievienojis mums arī personīgi. Tas ir Kristians Ēlers, kas ir atbildīgs par apvāršņa Eiropai programmu. Sāksim ar jums. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, prieks jūs redzēt parlamentā. Arī parlamentā mums ir radies iespējas, ka jūs esat iesniedzis ļoti inovatīvu priekšlikumu, ne tikai risinājumi, bet arī politiskie līdzekļi, kas tā sasniegšanai tiek, ir inovatīvi. Manuprāt, ir izvērāts pareizais virziens. Nu, parlaments var jums piekrist attiecībā uz ambīciju līmeni. Tas, ko jūs teicāt par budžetu un šie 160 miljardi, kas ir paredzēti, kas varētu tiešām sniegt būtisku ieguldījumu Eiropas izaugsmēji. Mēs tiešām vēlētos, lai tas tiktu arī panāks. Tas ir ļoti svarīgi. Par budžetu man ir divi jautājumi. Ņemot vērā to, kā ir notikušas iekšējās sarunas, bet tagad rodas iespējas, ka 10 miljardi no budžeta ir paredzēta lauksaimniecībai. Jā, to var diferencēt, bet nu, tad signāls varētu uh, tikt interpretēts, ka lauksaimniecība ir viena no galvenajām jomām inovāciju nozarē Eiropai, tas varētu likties tā nedaudz savdabīgi. Un nu, otrkārt ir finanšu instrumenti, kas ir paredzēti šeit jomai, un šie 3,5 miljardi, kas ir izņemti no finanšu instrumenta, manu, instrumentiem, manuprāt, tiks politiski apstrīdēti. Un otrkārt, manuprāt, parlamenta viena no prioritātēm ir paplašināt budžetu bet pēc būtības mēs gribētu sīkāk uzzināt, kādas ir ambīcijas, aplūkojot budžetu. Jā, budžets ir palielināts, bet ir kaut kas atņemts no citām programmām, un tad to visu tā izvērtējot, budžeta palielinājums varbūt nav tik būtisks, kā mēs to būtu gribējuši. Un, ja runājam par uh, open source mākoni, atvērtā avot mākoni, par to esam runājuši jau gadiem. Uh, parlamentā nolūks būtu sīkāk izvērtēt uh, šo um, ātro risinājumu, tad tas no apakšas uz augšu vērstais, nevis no augšas uz apakšu vērstais risinājums. Un, ja runājam par partnerībām, Priešlikumā tiek pieminēta strateģiskā programmēšana. Tas atstāja zināms jautājums par to, kā viss process varētu izskatīties, kāds varētu notikt, to noteikti varētu vēl precizēt. Un vissvarīgākais ir turpināmības un ambīciju apvienošana. Un tīras debesis, kas ir uh, vadošais pasaules projekts šajā jomā. Jautājums ir, vai to redzēsim atkal un kā. Un tad uh, struktūrāli jūs pieminējāt sinerģijas, bet uh, tīri no teksta viedokļa šīs sinerģijas nav daudz pieminētas, kā tās nodrošināsim, kā tas tiks īstenots. Un visbeidzot, vēl viens jautājums, kas ir ļoti svarīgs parlamentam, ir jautājums par uh, uh, dzimumu. Mēs šeit 82 vietās pieminam dzimumu līdztiesību, bet uh, realitātē mēs Eiropā zaudējam 60 tūkstošus pētnieku, uh, inženieru pētniecības jomā. Tas tā kā uzsver šo morālo dimensiju un dzimumu politikas nozīmīgumu. Tā ir tiešām tāda stratēģiska rezerve, ka, ja piecus gadus pēc izglītības noslēgšanas mēs zaudējam trešdaļu no sievietēm šajā jomā. Kā lai mēs nodrošinam to, lai sievietes paliek uh, nom, uh, savā nozarē? Jo, pašlaik demogrāfiski mums ir tāds būtisks zaudējums. Uh, daudz no kolēģiem šķiet vēl turpina tikai iepazīties ar tekstu, bet uh, es jau varu tagad norādīt, kādi ir šie galvenie punkti, par ko mēs domāsim. Paldies! Dani. Paldies par komentāriem. Danika ir atbildīgs par apvārsni Eiropai, proti deviņas pamatprogrammas. Un Kavazona Ruijas kundze ir gatava viņu aizstāt. Un viņa vārtā paust komentārus. Paldies priekšēdētāji. Gribēju vaicāt, vai varu paust arī pats savus komentārus. Nikas kunga vārdā. Man ir jāuzsver trīs lietas. Nu, tā tad eh, pirmkārt jau ambiciozāks budžets. Un parlaments jau ir aicinājis palielināt budžetu lai panāktu tos mērķus, ko paši esam nosprauduši. Un tāpat arī labāka struktūra, vienkāršošana. Un visu Eiropas Savienības pētniecības komandu piedalīšanās. Un, visbeidzot, tiek minēta arī nepieciešamība nodrošināt to, lai programmas būtu konstruktīvas un galu galā būtu liela Eiropas pievienotā vērtība. kas dos labumu visai Eiropas sabiedrībai. Savā vārdā gribu teikt. Nu, neko daudz vairs par budžetu. Skaidrs ir, ka to būtu jāpalielina saskaņā ar parlamenta paustajām vēlmēm vidustermiņu pārskatīšanā. Un komisijai būtu jāzina arī, kādas ir mūsu bažas par otro un trešo pīlāru. Tur ir palielinājums, bet ne pirmajā pīlārā. Un tieši tur ir meklējama izcilība. Un pirmais pilārs lielā mērā nosaka to, kas notiek abos atlikušajos. Cik tālu runa ir par otro pilāru, es gribētu atkārtot bažas par to, kā sociālo izaicinājumu sasaiste ir izdarāma ar nozaru konkurētspēju. Es šādu saikni īsti neredzu. Mums ir daudz un dažādas bāžas, un uh, mēs varētu veidot arī daudz visaptveraušāku, iekļaujošāku programmu. Strādājot iekļaujošās sabiedrībā, humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, to visu varētu labāk savstarpēji sasaistīt. Es īsti neredzu. Uh, kāpēc kāda no šīm jomām būtu jāignorē uz citu rēķina. Ja mums šeit būtu reāla saspēle, tas nodrošinātu arī nepieciešamo konkurētspēju un konkurenci. Un tādējādi arī pētniecības kopējums netiktu nu, pretstatīts viena otrai. Man ir arī zināmas bažas par operatīvo pusi. Es īsti nezinu, kā darbotos šo te klasteru pieeja līdz galam zilā izaugsme ir ļoti būtisks aspekts, eh, pie kā ir iespējams strādāt arī nākotnē. Un tāpat arī publiskās privātās partnerības zilās attīstības ietveros. Māra ģenerāldirektorāts par to ir atbildīgs, un viņi varētu vairāk domāt par dažādajām sinerģijām. Veselības klasterī ir arī genoma projekts ietverts. Es domāju, ka personalizētā medicīna ir ļoti svarīga, bet arī citi aspekti, kas varētu palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti. Un ir jānodrošina, lai šādi projekti neatņemtu pārāk daudz budžeta līdzekļu citiem. Emisiju samazināšanas instruments ir bijis ļoti pozitīvs, bet nav sasniedzis trešās stadijas beigas, un, manuprāt, šeit turpināmība ir ārkārtīgi svarīga. Kā jau komisārs teica, elastība un finansējums ir ārkārtīgi būtiski. MVU ir ļoti lielā mērā atkarīgi no subsīdijām, vairāk nekā no aizdevumiem, tā ka tas varētu kaitēt MVU līdzdalībai un negarantētu veiksmīgu iznākumu. Tā ka, domāju, ir svarīgi saglabāt MVU programmas uh, unikālos raksturlielumus, un tie ir arī jāstiprina. instrumenti, kas atsevišķās dalībvalstīs labi darbojas, man nav nekāda iebilduma tos turpināt, bet ir jāatceras, piemēram, ka ir valstis, kam šādas programmas nav nepieciešams, piemēram, dažkārt Luksemburga. Septītajā pamatprogrammā ir konkrēta programma, kas bija vērsta uz atsevišķiem reģioniem. Es gribētu, lai biežāk būtu iespēja pievērst uzmanību konkrētiem reģioniem, kas saskars ar problēmām, ja runa ir par līdzdalību programmās. Ļoti labi, ka tiek runāts par sinerģijām, bet ja runa ir par izcilību, tad ir nepieciešams konkrēts iniciatīvas. kas ļaus labāk izmantot struktūra fondus kopā ar 2020 darba kārtības programmām. Ir arī idejas, ko mēģināšu paust, izmantojot grozījumus. Ja runa ir par dzimumu jautājumiem, tur ir nepieciešams plašākas ambīcijas. Vidustermiņa ziņojumā norādījām, ka ietekmes pētījumus varētu koncentrēt uz dzimumu jautājumiem, varētu skatīt nacionālās programmas dzimuma līdzsvaru nodrošināšanai pētniecības jomā. Uh, Un man patīk arī partnerību aspekti. Paldies, nākamais runātājs. EKR vārdā Tošanovský kungs. Lūdzu. Děkuji, pane předsedo. E, děkuji taky panu komisāru. Paldies, priekšsādātāji. Es pateicos arī komisāram par to, ka viņš e, atkārtoti apmeklē mūsu komiteju. Viņš strādā ar ļoti svarīgiem jautājumiem, piemēram, pētniecības un izstrādes finansējums nākotnē, un man ir viņam jāpiekrīt. Pētniecībai un izstrādē ir jākļūst par Eiropas uh, Savienības finanšu satvara dzinēju spēku. Uh, Es gribēju teikt, ka komiteja šo pieeju allaž ir atbalstījusi, un te līdzekļu apjomu ir iespējams palielināt, jo tas būtu bijis saprādīgi. Inovācijas un, un pētniecība ir izšķiroši svarīgi konkurētspējai, lai mēs varētu konkurēt pasaules tirgos. Pētniecība un inovācija ietekmēs arī tālāko attīstību Eiropā. Uh, Komisāra kungs, es ļoti priecājos, ka jūs uh, savā runā tam pieskārāties un sacījāt, ka mēs varam šeit um, raudzīties uz ASV, bet mēs nevaram kopēt viņu sistēmu. Tur tā ir radusies uh, daudz gadu laikā, pilnīgi atšķirīgos apstākļos nekā, nekā tie, kas valda Eiropā. pie mums uh, riska kapitāla izmantošana mm, nebūtu tik saprātīga. Turklāt uh, mums ir arī stingrākas datu prasības, bet uh, jājautā, kā mēs izmantojot šo programmu varētu kļūt par ievērojamākiem spēlētājiem tirgu jo Eiropa salīdzinājumā ar ASV vienmēr ir gājusi tādu ceļu, ka mēs izvairāmies no riska. Savukārt risks investīciju jomā vienmēr spēlējis būtisku lomu. Un es gribēju paturpināt to, ko sacīja kolēģi, kā ir iespējams panākt, ka privātais kapitāls uh, nodrošina atbalstu šiem, tas, šiem pasākumiem, kļūst par otro uh, finansējuma avotu. Tieši tāpēc es īsti nesapratu jūsu sacīto. Gribēju saprast, kā to ir iespējams nodrošināt. Un, uh, protams, ka salīdzinājumā ar citām programmām līdzekļu pieaugums šeit būtu īpaši atbalstāms par to, diskusijā par daudzgadu finanšu plānu notiek diskusijas, un es atbalstu to, ka mm, tiek piedāvāts palielināt atbalstu finansējumam zinātnē un izpētē. To mēs atbalstām. Alde. Vienīgs kundze Alde, lūdzu. Paldies. Mm Godātais komisāri, es gribētu teikt paldies, eh, ka esat kopā ar mums, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, kas mums ir radušies par komisijas priekšlikumu saistībā ar apvārsni Eiropai. Man ir daudz jautājumu, bet šobrīd gribu izcelt jo īpaši vienu. Eiropas inovācija padome, kā tā darbosies praksē? Kāds būs līdzsvars starp Pathfinder un Accelerator? EIC. Es šeit runāju par līdzekļu piešķiršanu, bet arī par to, cik liela uzmanība tiks veltīta katrai apakšgrupai. Un tāpat arī kopīgie pasākumi, joint undertakings. Tur vēl ir daudz neskaidrību, bet varbūt jūs varētu pateikt, kad komisija nāks klajā ar ko skaidrāku attiecībā uz joint undertakings nākotni. Un visbeidzot, kāds ir laika grafiks par Eiropas apvāršņa un DSF priekšlikumu. Kā komisija grasās strādāt? Un nu, ceru, ka drīz varēsim par to visu runāt sīkāk. Paldies par jūsu kodolīgajiem un skaidrajiem komentāriem. Dalundes kungs, zaļie, lūdzu. Paldies! priekšādātāji, un paldies arī komisāram par uh, labo priekšlikumu, ņemot vērā sarežģītos apstākļus. Es domāju, ka varam ar daudzām no priekšlikuma daļām tiešām lepoties. Mums ir prieks redzēt, ka izcilība ir visa centrā. Ar nepacietību gaidām sadarbību kā ar komisiju, tā arī ēnu referentiem. Man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, klimata darbības pievēršot uzmanību auditām attiecībā uz eh, apvārsnes 2020, viss nav ticis īstenots. Mērķis bija 35%, bet izskatās, ka sasniegsim tikai 30%. Un auditā ir arī uzdots jautājums, vai šie 30% vispār ir akurāts skaitlis. Uh, ir projekti, kas ir tikuši klasificēti kā klimata darbības, bet praksē tādi nav. Un jautājums, kādi drošības pasākumi tiek veidoti, lai tiešām nākamās pamatprogrammas ietvaros mēs sasniegtu 35% mērķi. Otrakārt, jautājums komisijai, ko mēs darām, lai nodrošinātu to, ka uh, dalībvalstis tiešām vairo savus eh, tēriņus pētniecībai un izstrādēji eh, saskaņā ar Barcelonas deklarācijā noteiktajiem mērķiem. Treškārt, gan komisija, gan arī parlaments ļoti vēlas sasteigt šo priekšlikumu iespējami ātrāk panākt vienošanos, savukārt padome kavējas nopakaļ. Jautājums ir, ko varam darīt, lai tik tiešām panāktu vienošanos un jau 21. gadā uzsākt eh, priekšlikumu konkursu. Paldies! Sirikjotis, ko vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Goe! NGO grupas vārdā gribētu sveikt eh, komisāru Moedas. Paldies, ka esat ieradies pie mums šo pēcpusdienu. Mēs vairāk kārt esam norādījuši, ka šīs programmas, kas tiek īstenotas, tostarp arī Eiropas apvāršanis, tām ir daudz pozitīvu aspektu, bet ir arī daudz vājo punktu, kas jārisina. Mēs uzskatām, ka saiknis starp uh, akadēmisko pasauli un privāto sektoru – nereti nozīmē to, ka pētniecības rezultāti nonāk privātās rokās un līdz ar to nestrādā visas sabiedrības kopumā labā. Nereti uzvar privātas vai uzņēmēja darbības intereses netiek tik daudz domāts par visas sabiedrības labumu kopumā. Esam pārliecināti, ka uh, Eiropas parlamentā mums ir jāstrādā, lai nodrošinātu to, ka gūstam iespējami labus rezultātus eh, apmaiņā pret mūsu iztērētajiem līdzekļiem. Un pilnībā jums piekrītu, ir jāveido spēcīgāks budžets. Mūsu grupā ir eh, iebildumi pret militārās pētniecības finansēšanu. Tā rezultātā Eiropas Savienība tiktu militarizēta un tam būtu ārkārtīgi negatīvs rezultāts. Līdz šim apāršņas 2020 ietvaros, diemžēl, ir ticis izmantots finansējums no tādiem avotiem, kas neievēro cilvēktiesības, piemēram, Izrēla kas okupētajās palestīniešu teritorijās neievēro cilvēktiesības. Un tas ir ārkārtīgi būtisks pārkāpums. Mums ir nepieciešamas reformas ja runa ir par tām programmām, kas tik tiešām reāli ietekmē ekonomiku un kam ir reāli ietekme, piemēram, veidojot darba vietas. Ja runa ir par piekļuvi finansējumam, ir jānodrošina, lai būtu vienlīdzīga piekļuve visās dalībvalstīs, jo šobrīd ne visām dalībvalstīm ir vienlīdzīga piekļuve šīm programmām. Un tas nozīmē, ka mazi un vidēji uzņēmumi uh, atsevišķās dalībvalstīs zaudē, jo viņiem nav tādas pašas iespējas piekļūt dažādajām programmām, līdz ar to nav īsti runa par godīgu konkurenci, un tas nekāda nepalīdz arī apvārsni 2020 īstenošanai. Paldies, Kapeles kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, un paldies arī komisāra kungs par to, ka šodien esat pie mums komitejā. Mums ļoti daudz ko nozīmē jūsu veiksmīgā sadarbība ar parlamentu. Te jūs tiešām rādat labu priekšzīmi, gādājot arī par efektīvu informācijas apmaiņu. Tas ļoti būtiski. Man šajā diskusijā īpaši svarīgi liekas trīs punkti, tīpaši no uzņēmēja darbības viedokļa. Pirmkārt jau tas, ka inovācijas pētniecības un izstrādes jomā atspēlēt um, uh, 100 miljardus eiro jaunās DFS ietveros. Uh, Jā, varbūt šī summa vienmēr ir par mazu, bet eh, tas ir spēcīgs signāls, ka inovācijām un pētniecībai ir eh, attiecīga loma Eiropas Savienībā. Un eh, šī brīža situācijā tas ir pareizais signāls, kas attiecas uz uzņēmē darbības uz iniciatīvām. Manuprāt, jūs teicāt, ka mm, Horizon programma nozīmē to, ka te ir iespējams izmantot arī uh, līdzekļus, kas piesaistīti no struktūra fondiem. Tas mums nodarbinās tuvākos gadus, un tas ir ārkārtīgi būtiski attiecīgajās valstīs izmantot struktūra fondu līdzekļus. Un trešais punkts, kur es gribēju pieminēt, ir tas, par kuru ir diskutēts vairākus gadus, bet bez īpašiem panākumiem, proti, ka ir iespējams investēt līdzekļus tādu produktu attīstībā, kuras ir iespējams no jauna laist tirgu. Uh, un te ir iespējams izmantot Horizon programmas apstākļus. Tāpēc, um, kas attiecas uz Horizon, es domāju, ka man nav jā, jāstāsta, cik svarīga ir šī programma, tīpaši Austrijā, kur pagājušajā plānošanas uh, periodā 60 uzņēmumu izmantoja šī fonda līdzekļus un eh, kopumā ieguldīja 120 miljonus eiro ekonomikā. Es domāju, ka mums ir jāpaliek pie sadarbības ar vidēja izmēra uzņēmumiem. Tomēr iepriekšējā periodā KMU atbalstam bija paredzēti tikai 20% līdzekļu. Un uh, ja situācija paliks tāda pati, mums vajadzēs eh, pastāvīgi vērtēt eh, šo programmu un strādāt pie vienkāršošanas pasākumiem. Un eh, visbeidzot par tirgus programmu. Mēs um, redzam, ka te liels akcents tiek likts uz MVU, bet gribēju jautāt, kāda būs jūsu pieeja? Vai jūs drīzāk uh, stiprināsiet Enterprise Europe tīklu vai šeit? Um, uh, drīzāk domājat par um, patērētāju atbalstu vai par abām lietām? Paldies par komentāriem. Te bija runātāji politisko grupu vārdā un, protams, arī ziņotāji. Tagad uzklausīsim pārējos. Martela kungs. Oui, merci, Paldies priekšādātāji, paldies arī komisāram Mani kolēģi jau ļoti labi izklāstīja vispārīgās idejas. Es gribēju uzdot kādu konkrētāku jautājumu, kas varbūt nav īsti jūsu pārziņā. Bet, nu, tomēr, ja runa ir par pētniecību, tad domāju, ka varēsit atbildēt. Es gribētu zināt, kā eh, kopā ar Šefkoviču kungu jūs īstenošiet šo sadarbību pētniecības un inovāciju jomā. Tā ir ārkārtīgi būtiska Eiropas līmenī. Mēs taču visi zinām, ka ķīnieši investē milzīgos apmēros. Jūs zināt, ka arī, piemēram, mūsu MVU ir lielas grūtības. Ir jāsaprot, kāds tad ir budžets un atvēlētie līdzekļi, ko var atvēlēt pētniecībai un izstrādēji. Tāpēc varbūt varētu vairot arī atbalstu MVU un iespējams, ka varētu veidot tādu konkrētāku, specifiskāku budžetu tieši šiem jautājumiem. Uh, Piemēram, arī automobīļu nozars pārēja uz elektromobīļiem. Ir jāatceras pagātnes kļūdas, un tās nevajadzētu atkārtot, ja runa arī par fotovoltiskajiem paneļiem. Paldies! Paldies, Marijas kungs! Paldies priekšādātājiem! Es arī gribētu sveikt mūsu vidū Moedas kungu. Un piekrītu jums. Šī ir ārkārtīgi svarīga joma un ļoti būtiska iniciatīva. Un mums nevajadzētu gluži vienkārši sekot ASV visā, ko dara viņi. Tā ir kāda lieta, kas jāturā, jāatceras. Kopš 80. gadiem līdz ar Beidela aktu ASV priekšroku dod eh, savai nacionālajai ražošanai un nozarēm. Un patentu jautājumi lielā mērā tiek risināti ASV. Un ASV gūtos patentus ir grūti izmantot ārpus ASV. Tā kā līdzekļi, ko mēs ieguldām, Eiropas patentos. Te mums ir jānodrošina tas, ka tik tiešām šos patentus izmanto AS, Eiropas Savienības uzņēmumi, un tikai izņēmumu gadījumā šie patenti būtu pieejami ne Eiropas Savienības uzņēmumiem. Manuprāt, šis ir labs piemērs tam, ko ASV dara. Viņi aizsargā paši savus ieguldījumus, savu pievienoto vērtību. Uh, savus sasniegumus, un jautājums, vai mēs nevarētu darīt ko līdzīgu Eiropā. Es nesaku, ka mums nevajadzētu tērēt naudu pētniecībai un inovācijām. Ir gluži vienkārši jānodrošina tas, ka mūsu patentus faktiski par brīvu neizmanto ASV uzņēmumi. Nu, un ja mēs šādi darbotos, mēs varētu arī radīt vairāk darba vietu Eiropā. Un mēs varētu uh, radīt vairāk darba vietu un labāk izmantot inovācijas mūsu pašu labā. Paldies! Kohīčeks, mūsu vicepriekšsēdētājs. Několik... Komisāra kungs, man būtu pāris komentāru. Abych měl několik málo, tady, tady jsem, několik málo poznámek. Je... Es sēžu te. Man ir eh, pāris komentāru. Ja jūs tas netraucēs, labprāt runātu čehu valodā, bet, eh, ja jūs vēlaties, es varu izteikties arī kādā citā valodā. Vispirms, es domāju, ka ir nepieciešams palielināt eh, IKP apjomu, kas tiek atvēlēts pētniecībai. Progresīvākās valstis tam atvēl aptuveni 3%. Es zinu, ka ir ārkārtīgi sarežģīti uh, panākt šādu līmeni, bet uh, katrai valstī šajā ziņā ir uh, atšķirīgas iespējas. Jūs teicāt, ka ir seši klasteri un uh, ir svarīgi, lai tur netiktu iesaistītas tikai lielās valstis, bet lai tie būtu pieejami arī vidēji izmēru un nelielām valstīm. Un tādējādi mazās valstis no šīm svarīgākajām jomām netiks izslēgtas. Otrakārt, pamatu pētniecība. Jā, runājot par šo jautājumu, te netiek izstrādāts ļoti daudz patentu, tomēr tie ir ārkārtīgi būtiski. Un veidojot klasterus, nedrīkst aizmirst, ka pastāv pamat pētniecība, kas ir jāstiprina, jo pretējā gadījumā uh, mums jautās, ko tad jūs eh, vispār eh, te parlamentā esat apstiprinājuši. Treškārt, eh, tehniskā darba, tehniskās pētniecības pievilcība. Simts gadus, simts gadu garumā Eiropa ir eksportējusi tehniskās pamatzināšanas un labi izbi, izglītojusi savus um, pilsoņus. Tomēr šobrīd uh, Pētnieki konstatē, ka mums pietrūkst augsti kvalificētu cilvēku. Es uh, to zinu no savas pieredzes. Uh, savulaik mēs universitātē bijām aptuveni 200 studenti, tagad uh, tikai 20 līdz 30 kas pabeidz uh, iesāktās studiju programmas, un tad rodas jautājums par nākotni. Uh, Jā, mēs vēlamies uh, dekarbonizēt ekonomiku, tomēr to nav iespējams uh, izdarīt ar uh, vienas rokas mājienu. Un uh, tās programmas, uh, par um, kurām mēs šodien runājam, aptver visus iespējamos risinājumus, piemēram, ūdeņradi, tā um, uzkrāšanu, te var minēt arī hidrīdus, uh, citas uh, tehniskas um, lietas, tāpat arī par ūdeņraža šūnu dzinēju mm, izstrādi. Un to mēs ļoti bieži aizmirstam. Bieži tiek aizmirsts, ka līdz 2020. gadam daļai no degvielas vajadzētu būt ūdeņ, uz, uz ūdeņradi balstītāji. Grifinas koncepts. Madam, pēdējā runātāja. Es eh, pateicos eh, Karlos par to, ka mums eh, vienmēr ir bijis ļoti konstruktīvs dialogs ar jums un jūsu komandu, kopš jūs esat kļuvis par komisāru. Man ir jāpiekrīt kolēģiem no Zaļo partijas, tāpat arī tiem, kur izteicās par elektrifikāciju, un paldies arī par jūsu uh, sacītu iepriekšējā ITRE komitejas sēdē, ka Brexit nenozīmē zaudējumus visiem. Mēs um, uh, varam sadarboties uh, inovāciju jomā, ja vēlamies uh, palikt līderi, veicināt uh, izaugsmu un nodarbinātību. Es gribēju jums pateikties arī par jūsu nostāju saistībā ar atjaunojumiem energoresursiem. Jūs zināt, uh, ka mēs pagājušajā nedēļā runājām par mm, priekšlikumu kuru atreferēju es. Bet eh, šajā diskusijā mēs ehm, pārāk daudz esam koncentrējušies uz ražošanu, nevis pētniecību un izstrādi un tehnoloģiju izplatīšanu. Man ir jāpiekrīt arī kolēģi sacītajiem par dzimumu jautājumiem. Te mums ir jāuzlabo situācija. Un varbūt jūs varat dot atbildi uz uh, jautājumu, uz kuru nevar atbildēt uh, Britu valdība. Kāda būs uh, Lielbritānijas loma šajā mm, procesā? Liels paldies! Uh, paldies visiem kolēģiem par uh, šo diskusiju. Mums tā šķiet ļoti svarīga. Jūs zināt, ka mums nav daudz laika Tāpēc mums savs darbs ir jāorganizē ļoti efektīvi, lai mēs varētu pabeigt eh, savu darbu mm, vienlaicīgi ar eh, sarunu noslēgumu pēc astoņiem mēnešiem. Tāpēc ir jāstrādā struktūrēti. Dialogs eh, šobrīd ir ārkārtīgi svarīgs, un astoņu mēnešu laikā mums ir jāpabeidz diskusijas ar padomi Komisāra kungs, tagad eh, vēlreiz vārds jums. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies visiem par jautājumiem. Un arī par kontaktiem, kas mums līdz šim ir bijuši. Es mēģināšu atbildēt sistemātiski vispirms atbildot Ēlera kungam uz pirmo jautājumu par budžetu. Un kā jau es teicu, Vai es esmu apmierināts ar rezultātu? Jā, bet vai ar to ir pietiekami? Nē. Tomēr es esmu gandarīts, ka parlaments uh, cīnās par šo lietu. Tomēr uh, jūs zināt, ka sasniegtais rezultāts bija ļoti būtisks. Jūs uzdevāt man jautājumu par uh, pārtiku un dabas resursiem. Uh, Šī budžeta daļa ir ievērojami palielināta, un es domāju, ka iepriekš tā bija pārāk neliela. Ja mēs raugāmies uz klasteriem kā klimats, enerģija un mobilitāte, tam tiek atvēlēti 15 uh, eh, miljardi. Un, ja nākotnē izšķiroša loma būs digitālajai nozarei, un mēs tai atvēlam 50, 15 miljo, miljārdus, vai klimats un enerģija, un arī atvēlam 15 miljārdus, bet ja mēs runājam par pārtiku un uh, energoresursiem, par to, ko nākotnē ēdīsim, tad um, tas ir pat vēl svarīgāk. Kaut arī palielinājums ir ievērojams, es domāju, ka tas bija nepieciešams palielinājums šai atsevišķajai programmai Es eh, priecājos par šo palielinājumu, jo tas eh, parāda Eiropas eh, komisijas ambīcijas šajā ziņā, un es gribēju jums vienkārši sniegt labāku skaidrojumu par skaitļiem. Tad jūs arī norādījāt par um, izcilības um, uh, veicināšanu. Manuprāt, um, arī te priekšlikums ir ļoti būtisks. Mēs piedāvājām dubultot uh, piešķiramo līdzekļu apjomu šai programmai. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi daudzām valstīm, un pie tā mēs turpināsim strādāt, paplašinot instrumentu apjomu. Tad jūs pieminējāt arī atvērtās zinātnes mākoni. Bet mums šobrīd ir jāpāriet no vārdiem uz darbiem, un es domāju, ka šis zinātnes mākonis šobrīd ir kļuvis par realitāti. Mums ir jāsāk darbs pie ceļu kārtas, ir jāsaprot, ko mēs vēlamies, un es pateicos jums par šiem komentāriem. Tad bija arī um, tehniskāks jautājums par strateģisko plānošanu. Lai kā mēs, um, vai programmēšana, lai kā mēs arī to sauktu, es gribēju paskaidrot, ka strateģiskās plānošanas ideja pastāvēja jau iepriekš. Uh, un ir ārkārtīgi būtiski to apzināties, domājot par to, eh, kādi būs juridiskie dokumenti mm, ceļā līdz eh, strateģiskajiem plāniem, strateģiskajai dokumentācijai. Par to ir jādomā ņemot vērā misiju svarīgumu un to, kā mēs definējam uh, šo misiju kritērijus. Tomēr es pieņemu zināšanai arī jūs sacīto par strateģisko plānošanu, un es domāju, ka te mums tiešām jārunā skaidrāka valoda par to, kāda šī strateģiskā plānošana būs un kāda tā nebūs. Šīs lietas mēs esam pārmantojuši no pagātnes, bet šķiet, ka šoreiz par to būtu jārunā plašāk. Tālāk par sinerģijām. Uh, Paldies par šo komentāru. Es domāju, ka formulējums mm, būs stratēģisko programmu tekstā. Struktūrālo fondu programmu aprakstā. Un Tur mēs arī to atradīsim. Es gribēju jums to pastāstīt, jo tas acīm redzot nebija pašsaprotami, un Ēlera kungs to pamanīja, ka tas nav detalizēti aprakstīts mūsu priekšlikumā. Tomēr tas būs programma aprakstos. Terēza, Soledāda un citi deputāti pieminēja dzīmuma jautājumus, un es domāju, ka mums tas nākotnē būs jāņem vērā lielākā mērā. Mēs redzam, kā strādā dzimuma politika Ziemeļvalstīs, un uh, tur tās paredz ievērojumus stimulus. Ja jūs nosakāt ko vairāk kā mērķus, bet uh, aktīvi strādājat pie programmām, uh, tad um, darbs nes rezultātus. Ir daudz sieviešu zinātnieku, kas apmeklē mūsu paneļa diskusijas un saka, ka viņas tur jūtas uh, ļoti gaidītas, jo um, tur piedalās aptuveni 40-50% sieviešu, un tā ir atšķirīga situācija nekā viņu izcelsmes valstīs. Tāpēc es domāju, ka mums uh, šeit nevajadzētu sevi vērtēt pārāk kritiski. Mēs tiešām esam uh, pabeig, paveikuši ļoti daudz ko, bet mēs vēlamies būt ambiciozāki, un te jūs varat uz mani paļauties. Soledāda, um, Dansnika, citi runātāji. Es uh, solidādāju varbūt um, atbildēšu uh, dzimtajā valodā. Runājot par budžetu, Protams, ka es esmu apmierināts ar panākto rezultātu, bet mēs eh, varētu būt ambiciozāki, un mēs zinām, ka Eiropas parlaments ir mūsu sabiedrotie, bet ir jāliek dalību valstīm saprast, eh, cik svarīgs šis budžets ir. Un tā kā tas ir tik simboliski, es ceru, ka dalību valstis um, sapratīs šo vēstījumu. Nikas kungs uzdeva jautājumu par um, pilsonību. Un nu, tieši tāpēc um, tas ir tik svarīgi, jo zinātniskās misijas allaž vēlas iesaistīt savus pilsoņus. Un to ir iespējams saprast. Tas uh, vienmēr man ir aizsījis bāžas, un uh, droši vien tas tā būs arī nākotnē. Bet um, uh, Es ceru, ka mums izdosies eh, pilsoņiem paskaidrot, ehm, kāpēc tas tā ir. Runājot eh, par budžeta palielinājumiem, ir svarīgi raudzīties uz visām budžeta kategorijām un pajautāt, eh, kura no tām ir vislielākā. Lielākā, lielākais palielinājums ir Eiropas uh, izpētes padomē. Mēs ļoti rūpīgi strādājam pie tā, ka mēs uh, paredzam lielāko atbalstu programmai kopumā, un tas ir pirmais pīlārs. Bet, eh, kā jau es sākumā sacīju, ir vienmēr grūti izdarīt īsto izvēli. Jūs runājāt arī par sociālajiem izaicinājumiem. Es domāju, ka gan sociālie izaicinājumi, gan uh, sociālās zinātnes uh, abi ir ļoti svarīgi. Un, ja jūs paraugāties uz mūsu priekšlikuma detaļām, mēs uh, norādam, kurās jomās mēs iesaistāmies, kā um, demokrātija, uh, funkcionēs nākotnē, kā sociālās zinātnes var palīdzēt tās darbībai, kā tas aizsargā mūsu kultūras mantojumu, kā tās palīdz nodrošināt um, sociālo noturību. Tās visas ir būtiskas šīs programmas daļas, un mums ir jāapzinās, ka sociālajie izaicinājumi šī sadaļa ir eh, labi ņemta vērā. MVU tiks eh, iekļauti akcelerator instrumentā. Tas nekur nepazudīs. Eh, tas um, tiks uzlabots tāpat arī fast track sistēma. Priekšsādātājs uz mani izdara nelielu spiedienu, bet es mēģināšu visiem atbildēt pēc iespējas ātrāk. Un tad es varētu varbūt um, daļēji ar jums sazināties arī divpusēji. Tas Zenovs kungs jautāja par riska kapitālu. Es domāju, ka tas ir svarīgs, un jūs zinat, ka es allaž esmu bijis uh, liels um, riska kapitāla aizstāvis palielinot um, piešķiramo līdzekļu apmaiņu. Un jūs zināt, ka katras um, valsts sektora investīciju eiro piesaista 3 eiro no privātā sektora. Šobrīd mēs jau esam um, parakstījuši līgumu par uh, pirmajiem pasākumiem ar pirmo um, programmas vadītāju. Un es gribēju jums uh, pastāstīt, ka uh, mums notika konsultācijas ar um, uzņēmējiem, un es biju ļoti priecīgs par to redzēto. Vīrekas kundze, jūs um, runājāt par um, Pathfinder Accelerator ietvaros. ERC mēs šos līdzekļus uh, nepiešķirsim nekavējoties. Te būs uh, augšupvērsta pieeja, bet um, tā ir daļa no Pathfinder. Un uh, ir paredzēti arī līdzekļi MVU Accelerator programmā. Te jūs redzat šo nošķīrumu. Tālāk Delunis kungs jautāja pāris ļoti svarīgu jautājumu par uh, klimata pasākumiem. Kā jūs zinat, mēs um, saglabājam mērķus. Šie mērķi nekur nepazūd, tie paliek. Uh, bet jūsu jautājums bija nedaudz grūtāk. Jūs jautājāt, kas ir noticis, kāpēc mēs um, pavisam skaidri šo mērķi nesasniedzam. Es domāju, ka te ir uh, vairāki svarīgi punkti, tomēr viens no tiem ir tāds, ka mūsu augšupvērstā pieeja netiek tur ieskaitīta, piemēram, ECR projekti. Uh, kas um, sniedz savu ieguldījumu klimata pasākumos, tur tie netiek uzskaitīti. Mēs uh, šobrīd esam mēģinājuši visu uh, šeit apvienot. Mēs uh, pieliekam lielākas pūles, un jūs arī runājat par būtiskākiem centieniem. Mēs nevēlamies vienkārši būt jauki. Uh, Es domāju, ka tas ir nepieciešams un būs arī klimata misija šajā jomā. Tālāk jūs izteicāties par padomi. Te es ceru, ka varu paļauties uz jūsu atbalstu. Tālāk Silikjotis kungs man jautāja par sadarbību starp privāto sektoru, starp uzņēmumiem un akademisko pasauli. Te kļūst skaidrs, kāpēc ir tik svarīgi nodrošināt uh, atklātu pieju mm, datiem, kas ir publiski. Privātais sektors uh, attiecas uz uh, visiem uzņēmumiem Eiropā. Jūs teicāt, ka jūs esat pret militāriem pētījumiem. Tā nav daļa no mūsu diskusijas, jo Horizon Europe ir civila programma, nevis militāra. Uh, <clears throat> Un te es jums varu apliecināt, ka tas nākotnē nemainīsies. Mēs neveiksim militāru spētījumus. Un vēl es vēlējos uh, jums uh, sniegt šādu apstiprinājumu. Jūs runājat par atšķirīgām valstīm. Tomēr zinātne ir faktors, kas palīdz atrisināt konfliktus. Katrai valstī pat uh, sarežģītos apstākļos ir uh, jādomā par tiltu būvēšanu. Kapelis kundze, liels paldies par jūsu pastāvīgo atbalstu un par jūsu labajiem vārdiem. Es domāju, ka sinerģijas, kuras jūs pieminējāt, ir ārkārtīgi būtiskas nākotnē, jo galu galā mums būs gan struktūra fondi, gan um, apvārsnes Eiropa. Uh, Un eh, tas neatiecas tikai uz pamatpētījumiem. Jūs teicāt, ka 20% mērķis šajā priekšlikumā nav ietverts, bet ja jūs raugāties uz mūsu vēsturiskajiem rādītājiem, mēs pārsniedzām 20% MVU. Esmu pārliecināts, ka mēs eh, turpināsim šādu pašu pieeju, bet kā mērķis tas nav iekļauts programmā un atklāt sakot, Man šķiet, ka tas arī nav nepieciešams, jo te ievērojams stimuls būs e ar RC. Tālāk atbildot pavisam īsi Martēna kungam. Jūs e, pieskārāties jautājumam, e, kas man šķiet ļoti būtisks, misija ideja. Varbūt es um, nevaru to ļoti labi pārtulkot franciski, bet uh, tā ideja ir tieši tāda. Uh, Ja būtu iespējams Eiropā veidot misijas, kur um, Eiropieši varētu sacīt, ka viņi ir izveidojuši, um, piemēram, pirmo um, ūdeņraža bate, uh, akumulātoru vai dzinēju, kurš nerada emisijas, tad tā būtu ārkārtīgi laba lieta. Šobrīd um, mēs runājam par akumulatoriem, varbūt es īsti nezinu, ko, ko ar to jūs esat domājis, bet um, mūsu diskusijā es um, saredzēju atbalstu misijām šādos, šādos jautājumos. Tālāk Marijas kungs. Es domāju, mums uh, būtu jābūt um, tādiem, kas rīkojas simetriski. Mums ir jāizstāv savu pilsoņu, un simetriskums um, šajā ziņā ir vislabākais līdzeklis. Ar to es saprotu, ka tad, ja es uh, kāda cilvēka daļa uh, labā kaut ko daru, un viņš man neatbalsta, tad es nevaru turpināt atbalstīt viņu. Tālāk, Količeka kungs, liels paldies! Es atceros mūsu tikšanos Prāgā pirms neilga laika, un jūs runājāt par dažādiem punktiem, piemēram, par eh, tehniskajām profesijām. Es eh, gribēju teikt, ka tas tiešām ir svarīgi, jo es nevaru jums atbildēt uz visiem jautājumiem, bet kā var veidot, um, veicināt šo tehnisko profesiju pievilcību? Es domāju, ka mums ir jāspēj parādīt, ka tehniskās eh, profesijas uh, ir izšķirīgi svarīgas, jo tās eh, šobrīd ir vitāli svarīgas mūsu dzīvē, digitālajā pasaulē. Mm, šādas profesijas būs eh, nepieciešamas un ir jārada mm, saikne starp eh, šiem procesiem un tehniskajām proced, proc, profesijām. Ir jāstrādā ar bērniem, ir jādomā par programmām, kas uh, varētu šo atraktivitāti izcelt. Un eh, es nevaru atbildēt um, apvienotās karalistes valdības vārdā, bet ir svarīgi, lai mēs saglabātu atvērtas durvis um, apvienotajai karalistēm. Tās ir atvērtas. Šajā priekšlikumā tas ir skaidri redzams, un šobrīd es gaidu apvienotās karalistes reakciju, jo uzskatu, ka tas, kā mēs raugāmies uz um, trešo valstu asociētām attiecībām, ir um, pierāda, ka mēs varā, varēsim sadarboties arī ar apvienoto karalisti. Un es atvainojos priekšstādātāji par uh, patērēto laiku. Liels paldies! Ļoti ātri, fantastiski ātri, ļoti precīzas atbildes. Tāpēc uh, liels paldies par jūsu atbildēm. Uh, un jūsu gatavību sadarboties. Arī mēs esam gatavi sadarboties. Mums stāv priekšā ļoti smags darbs, un es ceru, ka mēs to arī pag pagūsim paveikt laikā, ka viss būs lieliski. Paldies vēlreiz! Uh, dear friends, ladies. Pārējie draugi, dāmas un kungi. Pārējām pie no vienas tēmas uz nākamo. Visas tēmas ļoti svarīgas. Draugi, lūdzu. If anybody would like to leave us. We... Ja kāds vēlas doties prom, kas, kas nav īpaši pieklājīgi Bet, ja nu tomēr, tad lūdzu dariet to pēc iespējas ātrāk. Mēs gribētu sākt nākamo darba kārtības punktu apskatīšanu. Tāms kungi, nākamais, septītais darba kārtības punkts - viedokļu apmaiņa ar uh, Eiropas digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāri Mariju Gabrielu struktūrētā dialoga satverā. Runāsim arī par. Ar tikko pieņemtajām DFS likumdošanas programmām. Zinām, cik tas ir svarīgi. Mēs zinām digitālā, digitālo programmu un Eiropas Savienošanas instrumentu digitālo dimensiju. Tad runāsim tātad par Eiropas Savienošanas instrumentu digitālo daļu un digitālo programmu. Tās ir ja mums visinteresantākās diskusijas. Protams, varam arī runāt par citiem jautājumiem, bet atgādināšu, ka mums nav īpaši daudz laika. Tādēļ, lūdzu, draugi, runāsim īsi. Aicināšu komisāras kundzi uzsākt diskusiju ar ievadu runu, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, godājumie parlamenta deputāti. Liels paldies par šo iespēju vēlreiz uh, rīkot viedokļu apmaiņu, kas pierāda, cik svarīgi ir sadarboties ar parlamentu un it īpaši ar ITRE komiteju. Es sākumā gribēju teikt, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs brīdis, jo mēs um, uzņemamies um, lēmumu pieņemšanu par um, nākamajām desmitgadēm, tajā skaitā par um, nākamo daudzgadu finanšu tēmu Mm. bet eh, šī programma ņem vērā Eiropā nepieciešamās pārmaiņas, tāpēc mēs piedāvājam modernu budžetu, kas eh, nosaka Eiropas Savienības prioritātes. Šajā budžetā digitālā joma ir jauna joma. Uh, kas, kurā ir ievērojami palielināti budžeta līdzekļi, un tas tagad tiek skatīts daudz konsekventākā satvarā, ņemot vērā nepieciešamo investīciju apjomu šajā jomā. Šīs investīcijas pārēdz, ka visas dalību valstis Eiropas Savienībā pieturas pie kopējas pieejas. Pie kas uh, mums ļautu Eiropu padarīt uh, konkurētspējīgāku, bet uh, tas prasa arī parlamenta atbalstu. Un tieši to es šodien arī meklēju, tāpēc sākumā gribēju ar jums padalīties savā redzējumā par to, kas Eiropai ir jādara, lai stiprinātu, uzlabotu pārēju uz digitālo pasauli. Te man ir jāpiemin arī Brexit kontests. Šī reforma ir nepieciešama, jo bez izšķirošām investīcijām Eiropa un tās pilsoņi daudz zaudēs. Tāpēc uh, mēs te runājam par atbalstu digitālajai jomai. Nākamajā DFS eh, tas um, koncentrējas uz četriem galvenajiem elementiem. Te mēs runājam par jaunu digitālās Eiropas programmu, uh, digitālo pētījumu un izstrādes eh, pētījumiem, par kuriem um, tikko izteicās eh, mans kolēģis Klots, un kur finansējums nav pārāk uh, milzīgs, kā arī finansējumu kreatīvajai e radošajai Eiropai. Runājot par digitālās Eiropas programmu, te es gribēju uzsvērt, ka pirmo reizi Eiropas Savienības budžetā mēs piedāvājam programmu, kas pārēdz uh, uzsvērt Eiropas izcilību un līderību pārējā uz um, digitālo laikmetu. Te ir jāstiprina mūsu strateģiskās iespējas, uh, kas nāktu par labu visiem. Šīs investīcijas nekādā gadījumā nedublēs inovācijas un pētniecības programmas, ne arī uzņēmumu vadību konstruktīvā skatījumā. Tad šī programma ir skaidra un saprotama. Mēs te runājam par būtiskākajām digitālajām iespējām, kas šobrīd nav līdz galam attīstītas, un tieši tāpēc pastāv steidzamība investēt šajās būtiski svarīgajās jomās un padarīt tās pieejamas pilsoņiem. Ir skaidrs, ka te ir nepieciešams rīkoties steidzami un kāpēc šie pasākumi būtu jāfinansē no Eiropas Savienības budžeta. Šobrīd ir iespējams konstatēt, ka tirgus spēki nav bijuši spējīgi vieni paši veikt nepieciešamās investīcijas, un tas kavē daudzu nozaru attīstību. Šī situācija nedrīkst turpināties, tāpēc um, Eiropa vēlas uh, labot uh, šo tirgus nespēju ieguldot uh, digitālās jomas attīstībā Eiropā. Mēs zinām, ka konkurējošās valstis, tādas kā ASV un Ķīna, ir izvēlējušās veikt uh, būtiskas investīcijas. Savukārt mūsu dalībvalstis vienas pašas nav mm, spējušas um, piedāvāt līdzvērtīgu atbildi investīcijām globālā līmenī. Uh, ja mēs uzskatām, ka 9 miljardi eiro šī brīža budžeta kontekstā ir uh, pietiekams daudzums, tad jāteic, ka tas um, īsti neveicinās konkurētspēju un pastāv risks, ka mums nāksies kādu mm, diskriminēt. No mūsu puses um, es esmu pārliecināta, ka mums būs iespēja izvēlēties vispiemērotāko pusi, lai maksimizētu Eiropas sadarbības ietekmi, kā arī lai nacionālā līmenī nodrošinātu lielāku privāto līdzekļu piesaisti, balstoties uz katru no publiskā sektora ieguldīto eiro. Mums ir jāstiprina ieguldījumi ievērojamākajās um, digitālajās nozarēs, uh, gan uh, publiskajā, gan privātajā sektorā. Un tas būs izšķirošs atbalsts mūsu konkurētspējai nākotnē un Eiropas līderības noturēšanai piecās uh, būtiskākajās jomās. Proti veiktspēja, mākslīgais intelekts, uh, civildrošība, digitālā kompetence, kā arī sadarbspējas un um, digitalizācijas um, veicināšana, mākslīgā intelekta izmantošana viena pati varētu palielināt um, mūsu IKP, bet dalību valstīm ir jāuzņemas sava loma, tāpat kā Eiropai. Runājot par kiberdrošību, Eiropai būtu jākļūst par līderi līdz uh, nākamā mm, DFS perioda beigām. Runājot par digitālo jomu, mums um, ir nepieciešamas digitālās kompetences, kuras būtu iespējams plaši izmantot. Tāpēc mēs vēlamies uh, paust uh, savu gatavību, padarīt Eiropu par inovatīvu uzņēmumu telpu. Kāds tad ir otrais atbalsta elements ES budžetā? Uh, tā ir jauna programma mm, Horizon Europe, kas uh, snieg, kur ir ievērojami palielināts pieejamo līdzekļu apjoms līdz 16 miljardiem eiro. Tas ir būtisks uh, un nepieciešams signāls, lai mūsu pētnieki un investori varētu turpināt uh, attīstīt Eiropas Savienības līderību digitālās izpētes un līderības jomā. Uh, Tas nozīmē, ka mēs sniegsim konkrētu atbalstu pētniecībai un digitālajām inovācijām, lai pārvarētu izaicinājumus, ar kuriem mums nākas saskarties digitālajā un um, rūpniecības jomā. Tas ļaus attīstīt uh, vispārīgas tehnoloģijas, tādas kā mākslīgais intelekts vai robotika. Un noturības uh, un um, kiberdrošības jomā arī tā ir ļoti būtiska būtisks elements sniedzot atbalstu infrastruk elektroniskajai infrastruktūrai, kā arī intensificējot uh, revolucionārus uh, pētījumus. Tie ir tie mērķi, kurus mēs esam sev izvirzījuši, runājot par starp savienojamību un sadarbspēju. Tas ir trešais uh, mūsu atbalsta aspekts. Uh, Runājot par elektroniskās saziņas līdzekļiem, eh, te es gribēju teikt eh, paldies Eiropas parlamenta referentei un visiem ēnu referentiem eh, par viņu ziņojumu. Un no tā mēs redzam, ka ir nepieciešams vairāk ieguldījumu no privātā sektora, lai uzlabotu starpsavienojumus. Un paldies par jūsu paveikto darbu šajā ziņā. Tomēr, ja runājam par investīcijām, mēs zinām, ka uh, investīcija iztrūkums ir milzīgs. Lai mēs panāktu savu mērķu izpildi līdz 2025. gadam, būs nepieciešams uh, vēl 155 miljārdi eiro. Un mēs uh, vērtējam, ka Eiropas Savienības budžets te varētu spēlēt savu lomu pārrobežu dimensijā un tajās jomās, kur tirgus um, nav varējis uh, paveikt to, ko tam būtu vajadzējis paveikt. Un tas nozīmē, ka mēs atbalstīsim um, fizisko infrastruktūru platjoslas uh, pieslēgumiem, modernizējot uh, tādus sektorus kā transporta, enerģijas uh, un valsts pārvaldes nozars, lai Nu, tie varētu izmantot um, platjoslas um, tīklus, kas būtu arī ekonomiski dzīvotspējīgi. Runājot par uh, platjoslas uh, pieslēgumiem, nu, to skaits uh, pieaug un jauniem mehānismiem būtu jāliek uh, e, akcents uz um, digitālās uh, starpsavienojumības aspektu. Tam ir atvēlēti 3 miljardi eiro. Uh, Jaunā CEF programma atbalstīs eh, pārobežu projektus, eh, piemēram, tādus kā pārobežu 5G eh, koridoru izveidi galvenajās transporta asīs, kā arī gigabita mm, caurlaidību platījoslas pieslēgumiem, piemēram, skolās mm, Tas ļaus sasaistīt platjoslas Eiropas tīklus, un te atbalsts būs iespējams no programmas InvestEU vai arī no struktūra fondiem, lai izvairītos no riskiem, ka šajā infrastruktūrā veidojas pārāvumi. Tāpat ir paredzēts atbalsts radošās Eiropas uh, mēdīju programmas atbalstam, lai veicinātu mūsu konkurētspēju audiovizuālajā sektorā. Tas um, nozīmē, ka ir jābūt iespējai izmantot jaunākās digitālās tehnoloģijas, kā arī ir jāstiprina saikne starp uh, Eiropiešiem un jāveicina mūsu kopējo pamatvērtību uh, izplatīšana gan Eiropā, gan eh, pasaulē. Šie četri pamatelementi raksturo mūsu pieeju digitālās jomas atbalstam līdz 2025. gadam, un lai tā būtu auglīga, mums uh, ir jābūt iespējai aizstāvēt tam paredzēto budžetu. Es uh, paļaujos uz jūsu atbalstu, lai Eiropa varētu noturēt savu līdera lomu, ko tā ir nepieciešams noturēt. Šobrīd es esmu jūsu rīcībā, lai uzmanīgi uzklausītu jūsu viedokļus, ierosinājumus un mēģināšu arī sniegt atbildes. Lielas paldies! Paldies! Ļoti skaidra prezentācija. Nav gan daudz laika bet runāsim par abām programmām. Par digitālajām programmām un Eiropas Savienošanas instrumentu un tā digitālo daļu. Tagad varam sākt diskusiju ar referentes kundzi Angeliku Melīneru, kas ir referente par digitālās Eiropas programmu. Paldies priekšsādātāji, paldies komisārs kundzei par jūsu prezentāciju, paldies, ka pievienojāties mums šodien. Esmu digitālās programmas referente. Atzinīgi vērtēja komisijas priekšlikumu. Manuprāt, tas ir ļoti uh, pozitīvs un ļoti nepieciešams solis, lai uh, tad atjaunotu Eiropas pozīciju digitālajā sacensībā. Gribēju izmantot iespēju un pateikties komisijas dienestiem par viņu atvērtību un sadarbību kopš priekšlikuma uh, publicēšanas. Esmu droša, ka mums būs ļoti konstruktīvas viedokļu apmaiņas tuvākajās nedēļās un mēnešās, ka mēs varēsim turpināt šo ļoti efektīvu un ātro darba ritmu. Programmā ir paredzēta 9 miljārda eiro turpmākajos trīs gados, un tādēļ ir liels spriediens uz Eiropas parlamentu un komisijas dienestiem, uh, Pēdējos mēnešos noticis ļoti intensīvs darbs visdažādākajos līmeņos, un mēs esam apņēmības pilni nodrošināt rezultātus. Uh, Visticamāk, diskusijas turpināsies Austrijas prezidentūras laikā, un Austrijas prezidentūra ir noteikusi, ka digitālā programma būs viena no viņu prioritātēm. Mēs vēl gaidām, kamēr padome paudīs uh, savu nostāju par iespēju izmantot ātro likumdošanas uh, uh ceļu bet mēs ceram, ka komisija izveidos auglīgu sadarbību ar padomi un ka arī starp institūciju diskusijas notiks laicīgi un efektīvi. Kā norādīja arī priekšsādātājs, mums kā līdzlikumdevējam ir jāpauž sava apņēmība, paveikt šo uzdevumu, sniegt investoriem uzticamu un skaidru darba scenēr, scenāriju, uh, pateicoties dialogam ar komisiju, mums jau ir izdevies rast atbildi uz vairākiem atvērtajiem jautājumiem, tomēr ir vēl joprojām daži neatbildēti jautājumi. Un daudz, priešliku, visi priešlikumi tika publicēti vienlaikus, ir gan grūti saprast, kāda ir, ir sinerģija starp dažādajām programmām un kā notiks to pārvaldība dažādās Eiropas aģentūrās. Tādēļ gribēju uzdot dažus jautājumus. Pirmkārt par supercomputing. Uh, neviena no vadošajām programmām pašlaik nav Eiropas Savienībā. Um, Tur, kur Eiropas Savienība ir iesaistījusies, deviņas no programmām ir apvienotās karalistes, un mēs zinām, kāds ir viņu liktenis. Viņu liktenis Eiropas Savienībā vēl nav skaidrs. Um, tagad mums ir izšķirošs priekšlikums par uh, kopīgu Eiropas Savienības uzņēmumu, kas uh, atbalstītu digitālās programmas īstenošanu. Lai nodrošinātu sinerģiju starp pilāriem, un sadarbību starp atbildīgajām aģentūrām, vai mēs varam sagaidīt vienošanos par šo kopīgo uzņēmumu pavisam drīz? Tāds būtu mans pirmais jautājums par supercomputing. Otrs jautājums ir par kiberdrošības mērķiem. Par atbildīgo tika, no, atbildīgo tika noteikta jauna struktūra. Vai jūs, komisārs Kunze, varētu norādīt aptuveni, kad tiktu publicēts jaunais priekšlikums un kāda būs arī NISA loma saistībā ar jauno paredzēto struktūru. Treškārt, par mākslīgo inteliģenci. Tā ir bijusi ļoti būtisks elements jau iepriekšējās programmās. Izšķirošs elements šeit ir privātās investīcijas un arī publiskās privātās partnerības uh, Un eh, ir ļoti svarīgi, lai eh, vadošās pētni, Eiropas pēc, pētniecības institūcijas eh, saglabātu savu lomu. Mums ir jābūt gataviem situācijas attīstībai, lai arī mūsu uzņēmumi būtu gatavi mākslīgai inteliģencei, lai mēs patiesi izmantotu tās sniegto potenciālu ir paredzēts atbalsts mazākiem uzņēmumiem, tādēļ mēs atbalstam šo ideju par digitālajiem mezgliem, kas palīdzēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pārņemt mākslīgās inteliģences risinājumus. Paziņojumā par mākslīgo inteliģenci un papildu investīcijām pusotra miljārda apjomā apvāršņa 2020 ietvaros. Šis paziņojums tika publicēts, tika norādīts, ka komisija sadarbosies ar dalību valstīm pie saskaņota plāna mākslīgās intelģences jomā, kas tiktu pieņemts līdz šī gada beigām. Paziņojumā tika runāts par jauno digitālo mēslu izveidi, kas darbotos mākslīgās intelģences jomā. Kad digitālā Eiropa, digitāla Eiropa programma sāksies 2021. gadā, vai šie pastāvošie digitālie mēzgli pārņems a, a, kaut kādas a, jau iedibinātās funkcijas, vai arī tiesnieks atbalstu a, digitālo prasmju veicināšanā. Tas būtu mans galvenais jautājums šajā kontekstā. Un visbeidzot, digitālās Eiropas programma plāno piesaistīt a, privāto investīciju, lai maksimizētu Eiropas sniegtos rezultātus. Bet te ir skaidri norādīts, ka mēs nevēlamies aizstāt nacionālos centienus ar Eiropas Savienības finansējumu. Priekšlikumā jau ir norādīts, ka tiks ierobežota to struktūru iesaiste, kas ir dibinātas vai atrodas trešajās valstīs. Bet tas ir tā īpaši atrunāts tikai runājot par kiberdrošību. Uh, ka, kamēr mums ir jāņem vērā arī nezināmie lielumi, piemēram, apvienotās karalistes eh, liktenis, bet mums ir jāņem vērā arī trešo valstu uzņēmumu loma, eh, ne tikai kiberdrošības jomā, bet arī varbūt citos programmas aspektos. Vēlreiz paldies, paldies par šo priešlikumu un priecāšos turpināt konstruktīvu sadarbību kopā ar maniem ēnu referentiem. Paldies referentei par jautājumiem, un tagad vārds politisko grupu pārstāvjiem. Paul Rubikungs. Paldies. Apsveicu komisāras kundzi. Šis ir tiešām izšķirošs dosie, lai digitālais vienotais tirgus kļūtu par patiesu digitālo vienoto tirgu. Un tas nav vienkārši, komisāri jau teica, par to runāja iepriekš par to, kāda ir situācija tirgu un ka daudzās dalībvalstīs ir atļauts daudz, olig, daudz oligopolijas piemēri. Mums jādomā, kā ar to strādāt, kā to risināt. Telekomunikāciju uzņēmumi ir krietni zaudējuši bezat interneta jomā. Uh, un ir jāņem vērā šī situācija, ir jādomā par stratēģiju, izstrādi, tā saucamā sailā un pipe stratēģija. Mm, tas ir izšķirošs jautājums. Un mums ir <clears throat> Jānodrošina mūsu digitālā identitāte. Pašlaik um, mēs to darām ar simkarti vai ar e-pasta adresi, bet vai nav īstais laiks, kad uh, mums nevajadzētu domāt par kaut kādu platformu izstrādi, kas sniegtu iespēju uh, tātad garantēt, nodrošināt mūsu identitāti digitālajā jomā. Vēl viens svarīgs jautājums papildus šīm silo aktivitātēm. Tātad, runāt par jaunajām aktivitātēm, par uh, 5G attīstību un citām uh, novitātēm, ko vajadzētu veicināt un pātrināt, kas tie, visi ir jauninājumi, kas spēlēs ļoti svarīgu lomu. Un gribēju jautāt, kāda būs sadarbības starp BEREK, EISA, ENISA un citām mūsu aģentūrām. Vai um, ir veikts kaut kāds analītikas darbs par komunikāciju starp aģentūrām? Vai, vai tā notiek veiksmīgi, vai um, mums ir jādomā par to, uh, kā lai tad mūsu institūcijas un aģentūras arī dalību valstīs varētu efektīvi komunicēt un sadarboties. Tātad šī Eiropas komunikācija būs viens no būtiskākiem izaicinājumiem. Paldies, un tagad Zoriņo kungs, sociāldemokrātu grupa ēnu referents. Paldies! Prieks redzēt komisāru mūsu vidū. Digitālā programma un um, paredzētie mobilizējamie resursi ir milzīga, ļoti svarīga iespēja Eiropai, un tad, uh, lai izvairītos no tā, ka Eiropa zaudē savu lomu digitālajā sacensībā pasaulē ir ļoti svarīga, lai visas institūcijas spētu rast atbildes uz mūsu pilsoņu jautājumiem. Mēs nevaram apspriest visu pro programmu tikai divās minūtēs, tādēļ gribēju koncentrēties uz vienu jautājumu - uzticēšanās. Mēs runājam par 1,9 miljārdiem eiro un tā tālāk, bet ir ļoti svarīga, lai pilsoniskā sabiedrība, ar ko mums ir jāsadarbojas, lai viņi mums uzticētos. Un uh, Tas man noved pie jautājuma par bezvadu internetu Eiropā. Es ceru, ka jūlija sesijā Strasbūrā jūs varēsiet mums pievienoties, jo mums ir ieplānots runāt par šo jautājumu. Šis ir ļoti sensitīvs jautājums, tādēļ ir jāatrod risinājumi pastāvošajām problēmām. Es aplūkoju programmu, redzu, mums ir astotais pants. Uh, lai nodrošinātu turpināmību tātad šajā programmam Eiropas uh, savi, e, bezvada internets Eiropas Savienībai. Ir uh, atsevišķas puses, kas ļoti vēlas iesaistīties šajā darbā, uh, mums ir jānodrošina programmas turpināmība. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir jāatgūst cilvēku uzticēšanās, jo lielāku uzticēšanos mēs saņemsim, jo arī lielāku uh, peļņu mēs grūsim, tā teikt, no savām investīcijām. Un tagad Tošenovskī kungs EKR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Prieks redzēt komisārs kundzi Itri komitejā. Esmu ļoti priecīgs, ka Jūsu prezentētā programma ir sadarīga arī ar to, kā, manuprāt, būtu jāstrukturē digitālā darba kārtība. Un nu, runājot no savas pieredzes, varu teikt, ka iepriekšējā parlamenta sasaukuma laikā es biju referents Ah, Eiropas Savienošanas instrumenta jautājumā. Mēs uh, daudz runājām par uh, ātru internetu un uh, procesa laikā uh, visas ambīcijas tika samazinātas un samazinātas, jo nebija tāda skaidra virziena, kurā doties. Mēs par to runājām sešu mēnešu garumā un pēc četriem gadiem panāktais rezultāts nav īpaši skaidrs. Ātrs internets ir ārkārtīgi svarīgs jautājums Eiropai, un tas noteikti ir pelnījis jūsu pieminēto atbalstu. Bet, kas ir ļoti svarīgi, ir jābūt skaidri noteiktam virzienam. Esmu ēnu referents eh, superdatoru jautājumā Nu, varu teikt, ka šeit redzu kādu šķērsli. Un atkal var atsaukties uz savu pieredzi Čehijā, kas ir, kam ir viens no mm, top 100 superdatoriem. Un var teikt, ka mums vajadzētu koncentrēties uh, uh, un rūpīgāk, mums vajadzētu koncentrēties un rūpīgāk izvērtēt tos, kurus mēs uzaicinam piedalīties. Uh, ir atbilstošā pareizā veidā jātērē valsts līdzekļi. Laika nav daudz, mums ir jārīkojas ātri, un man būtu viens jautājums. Jautājums par to, ko jūs pieminējāt. Jau tagad ir uh, vienkāršota uh, likumdošana digitālajā jomā, bet bez milzīgām privātām investīcijām mums neizdosies panākt rezultātus. Tādēļ mans jautājums būtu šāds, kā jūs uh, plānojat to panākt? Un kādus stimulus mēs varam piedāvāt? Mums ir jāpiedāvā kaut kas tiešām revolucionārs. Vēlu veiksmi ar programmu! Paldies, Hefšan. Un tagad zaļo grupas vārdam pārstāvis. Paldies. Uh, komisārs Kundze, jūsu digitālā programma Eiropā ir tiešām ļoti liels plāns. Pāris jautājumu. Redzam, ka mākslīgā inteliģence un uh, superdatori norādīts kā prioritātē. Uh, tad pirmajās rindiņās un prasmes tad tikai ir tādā otrajā plānā. Kā lai mēs nodrošinam mm, to visu īstenošanu, ja ir tik lielas atšķirības Eiropas Savienībā, ja ir tik lielas interneta ātruma atšķirības? Tie arī ir ļoti svarīgi, domājot par tirgus vienotību un vienotu prasmju līmeni. Ātru plašjoslas internetu Plašoslas interneta nodrošināšana visur ir ārkārtīgi svarīga, lai novērstu pastāvošās atšķirības. Tātad prasmju līmenī mēs mācām bērniem ieslēgt datoru, uzrakstīt dokumentu, izmantot internetu, bet vai mēs viņiem mācām pietiekami daudz, lai viņi saprastu, kā atšķirst informāciju no dezinformācijas? Tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas, uh, Eiropā. Vai jūsuprāt, uh, programmas priekšlikumā šis jautājums ir pienācīgi pieminēts. Nesen komisija uzsāka, uzsāka šo drošības paktu, bet paredzētais finansējums par to varam vēl uzdot jautājumus. Ir paredzētā finansējuma dublēšanās, bet ja izais punkts bija nulle, par cik lielu palielinājumu mēs varam runāt. Un vēl, ja domājam, mēs arī uzskatu, ka nav pienācīgi risināts jautājums par uzlaustu viedi, uzlaustajām viedierīcēm Eiropas Savienībā. Nu, kāda ir komisijas nolūki šajā jautājumā? Paldies! Paldies! Un tagad Barbara Kapela. Aicināšu jūs izteikties ENF grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji, paldies komisārs kundzei. Um, apsveicu jūs ar šo programmu, tā ir ļoti svarīga. Tas arī parāda, cik svarīgi mēs um, uztveram šo pro programmu. Ir paredzēta 9,2 miljardi eiro un 80% no finansējuma tiks veltīti superdatoriem, mākslīgai inteliģencei, kiberdrošībai. Kolēģi jau pieminēja šos jautājumus, un ir skaidrs, ka būs nepieciešams fina privātais finansējums. Par superdatoriem mēs zinām, ko dara ASV šajā jomā. Eiropas Savienība ir uzsākusi pareizos, pareiz, pareizi strādāt pie šiem jautājumiem. Bet runājot par mākslīgo inteligenci, tagad ir izveidots ļoti labs Eiropas uh, sadarbības tīkls un kiberdrošības jomā, ko jau pieminēja kolēģi. Manuprāt, Enīsas budžets nav pietiekams. Um, tas es gribēju lūgt jūs uh, sīkāk paskaidrīt, pas, pastāstīt. Uh, kā turpināsies šī darbība ar nacionālajiem kompetenci centriem, ENISA, um, kā šeit iesaistīsies dalība valstis, vai varat sīkāk to paskaidrot? Eiropas digitālā programma ir otra svarīgākā programma digitalizācijas jomā. Arī Eiropas Savienošanas instrumentam ir paredzēta papildu 3 miljardi eiro platjoslas interneta infrastruktūras izveidošanai. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo bez digitālās infrastruktūras, platjoslas infrastruktūras mums nebūs iespējams nodrošināt pārējo mērķu sasniegšanu. Un ar visu šie citi pasākumi, superdatoru vai mākslīgās inteliģences jomā nebūs iespējams tos īstenot. Um, digitālās infrastruktūras jomā ir paredzēts 7% budžeta palielinājums. Un gribēju jums jautāt, eh, jūs pieminat vairākus pasākumus, ka ir nepieciešami ātrāki risinājumi pārobežu infrastruktūras izveide. Vai jūs plānojat uh, sazināties ar uh, dalību valstīm, sadarboties ar dalību valstīm, uh, lai uzsvērtu to, cik svarīga ir viendabīga, viendabīgs interneta pārklājums visā Eiropas Savienībā? Kāda ir jūsu plāna šajā jomā? Uh, Paldies! Mūsu oficiālais projekts un ITRE komitejas priekšlikums nākamā gada budžetam. Eh, tas, protams, aicina paredzēt vairāk līdzekļus Enīsē. Jūs to ļoti labi zināt, tas ir oficiāls priekšlikums, par ko tika nobalsots ITRE komitejām. Tādēļ to ļoti svarīgi ņemt vērā. Tā, paldies! Tagad, kolēģi, došu vārdu citiem runātājiem. Manā sarakstā ir divi kolēģi, Edvards Martels un Jāromils Kogničeks. Vārds jums, kolēģi. Paldies priekšādātāji, paldies komisārs kundzei par prezentāciju. Izteikšos īsi. Mani līdz galam nepārliecināja jūs teiktais. Eiropas budžets digitālajiem līdzekļiem digitāliem jautājumiem ir krietni mazāks nekā mūsu konkurentiem, piemēram, ķīniešiem. Uh, un arī visi gatavotie priekšlikumi, piemēram, par eh, kiberdrošību, par eh, spiegošanu. Tur ir jāpalielina ambīcija līmenis. Kiberdrošība visās valstīs nav vienādā līmenī. Un tāpēc es domāju, ka visām dalībvalstīm ir nepieciešams darboties, lai nodrošinātu nepieciešamo kiberdrošību. zinot arī to, kas notiek starp Ķīnu un Trumpu. Ķīna skatās uz Eiropu, domājot, vai varētu iegādāties mūsu Eiropas uzņēmumus, jo īpaši tos, kas ir augsti attīstīti digitālajā jomā. Un nobeigumā jautājums eh, par. Eh, par um, datoru kļūmēm, liela apjoma, kas eh, var apturēt eh, kopējo darbību. Un dažādās kļū, citas kļūmes, kas ir eh, atrodams datoros un programmatūrā, jautājums ir, vai ir paredzēti kaut kādi risinājumi šai jomā. Paldies, vicepriekšādātājiem vārds. Man ir tikai viens jautājums padomā. Kā var nodrošināt ātrgaitas internetu visā Eiropā, proti ne tikai pilsētās, bet arī lauku apkabalos. Paldies! Paldies! Komisārs kundze, lūk, tādi jautājumi no mūsu puses. Labprāt dzirdēsim jūsu atbildi. Paldies, priekšsēdētāji! Tiešām gribu teikt paldies visiem runātājiem. Jautājumi bija ļoti precīzi. Un es atbildēšu pa grupām. Pirmkārt, jau Līnas kundzei jāsaka paldies par jautājumiem. Tie bija tiešām padziļināti. Un es arī ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību. Jūtu, ka ir atbalsts un izpratne digi Eiropas digitālajai programmai. Ir skaidrs, ka vēl ir nepieciešami uzlabojumi un precizējumi. Bija arī citi jautājumi par HPC. Es gribētu uzsvērt, ka šis jautājums ir kļuvis īpaši aktuāls pēdējos gados. Sākumā bija septiņas dalībvalstis, ar, kas nodarbojās ar šiem jautājumiem, nu jau ir 20. Un tāpēc mēs gribam padarīt šo iniciatīvu par visaptverošu Eiropas iniciatīvu. Nu, un šobrīd eh, kopā ar Bulgārijas prezidentūru mēs arī strādājam pie joint undertaking. Uh, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu skaidri uh, noteikumi attiecībā uz līdzdalību un balstiesībām. Nu, lūk, mums ir jāpatur acīs mazie un vidējie uzņēmumi. Ir jānodrošina, lai superdatori turpinātu būt uh, pieejami arī mazajiem uzņēmumiem visās dalībvalstīs Un tieši tāpēc arī Eiropas digitālajā programmā mēs aicinām ieguldīt 2,7 miljārdus eiro uh, šajās superdatoriem veltītajās iniciatīvās līdz pat 23. gadam. Protams, ka tās ir uh, saistības un uh, lieli ieguldījumi, bet Tāpēc arī ir nepieciešami atbilstoši skaidri noteikumi šo te Eiropas projektu pārvaldībai. Tālāk jautājums saistībā ar Digital Innovation Hubs. Mēs finansējam projekts, ko šie hubs īsteno, un nākamajā digitālajā programmā tie būs pirmie projekti, kas būs vērsti uz šādu te mezglu finansēšanu. Ir svarīgi, lai katrā dalībvalstī būtu viens šāds te uh, Maskls. Un ir jānodrošina, lai Digital Innovation Hubs nebūtu nu, tikai ķeksīšu pēc, tāpēc, ka mēs vēlamies šādu te mēslu katrā reģionā vai dalībvalstī izveidot, bet gan, lai tik tiešām veidotu reālu šo te mēslu tīklu, lai nodrošinātu to, ka mēs izvairāmies no pārklāšanās, ka nedarām visi vienu un to pašu, un lai nodrošinātu to, ka arī mazie un vidēji uzņēmumi gūst piekļuvi jaunākajām tehnoloģijām, pirms izlemj tajās investēt paši, viņiem būtu iespēja tās izmēģināt. Nu, un bija vēl arī jautājums, ko atbalstīja arī Lināras kundze, proti digitālās prasmes. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Ja mēs runājam par to, ka vēlamies katrā reģionā izveidot Digital Innovation Hub, nu tad ir jādomā par digitālajām prasmēm un to vairošanu iedzīvotājos. Šo jautājumu esmu aktualizējis arī savas komandas ietvaros. Tas ir man ļoti svarīgs un man prieks, ka arī parlaments to uztver kā tik ļoti būtisku. Tālāk jautājumi, kas ir saistīti ar kiberdrošību. Enisas loma ir tikusi precizēta. Un mums ir arī NIS direktīva kopš 9. maija sekosim, kā šī direktīva tiek īstenota. Tas ir pirmais tiesība akts kiberdrošības jomā. Domājot par Enisu, es, protams, nevēlos jaukties parlamenta pozīcijas izstrādē, bet Enisai ir jābūt darboties spējīgai, tai ir nepieciešami cilvēku resursi un līdzekļi, un domājot par operatīvo jaudu, Atcerēsimies, ka priekšlikumā mēs esam nodrošinājuši dalībvalstīm iespēju vērsties pie ENISA, lai tā identificētu vājos punktus dalībvalstīs un tādējādi varētu tos risināt. Tā kā Enisa pilnīgi noteikti neies tālāk par to lomu, kas ir atrunāta tās mandātā. Un nav runa par kaut kādu jaunu struktūru. Gluži pretēji, runa ir par kompetenci centru veidošanu dalībvalstīs ar tādu vienu centrālo punktu, kas palīdzētu saprast, kura nepieciešams ieguldīt, lai vairotu tehnisko jaudu un arī domājot par cilvēku resursiem. Enises priekšlikumā ir paredzēts, ka daļa no personāla ir bāzēta Briselē lai nodrošinātu tīri aģentūras darbību, informācijas apmaiņu, lai tas viss noritētu pēc iespējas ātrāk. Tālāk. Jautājums par sadarbību starp ENISA un citām aģentūrām. Šī sadarbība sākas ar šo brīdi. Nu, jau vairāk nekā mēnesi uh, mēnesis ir pagājis, kopš esam pagājuši saprašanās memorandu starp Enisu, aizsardzības aģentūru un vēl vienu, tieši lai varētu nodrošināt informācijas apmaiņu, lai varētu turpināt vairot mūsu kiberdrošību. Esmu runājusi arī ar Enisa direktoru. Un tas ir jautājums, ko mēs pārunājam katreiz, kad tiekamies. Tieši tāpēc, ka pastāv visas šīs jaunās tehnoloģijas, mums ir jāspēj rīkoties pēc iespējas ātrāk. Un tā ka šis jautājums pilnīgi noteikti turpinās būt uh, ļoti aktuāls un manas uzmanības centrā. Runājot par Wi-Fi for Europe projektu un uh, kas tad ir noticis ar Wi-Fi for Europe projektu? jāatzīst, ka mēs esam kļuvuši paši par eh, savas eh, veiksmīgas darbības upuriem, jo šis eh, projekts ir izrādījies pašvaldības ārkārtīgi interesējošs. Visas pašvaldības ir sarosījušās, un pāris mēnešu laikā mēs esam saņēmuši vairāk nekā 18 tūkstošus pieteikumu. 15. maijā tika izziņots šis projekts, Un nu jau ir vairāk nekā 350, 3000, mēs saņēmām vairāk nekā 3500 pieteikumus pirmajās minūtēs vien. Nu, un, un nu, tagad arī no trešās puses eh, esam saņēmuši informāciju par to, ka ir zināmas tehniska rakstura programmas. Nu, lūk, pie, paturēsim prātā, ka, piemēram, pulksteni vienos Briselē ir jau pulksteni divi Bulgārijā, līdz ar to arī šī pieteikšanās ir bijusi zināmā mērā tehnisku problēmu vajāta. Nu, lūk, un nu, tad vai nu mēs saglabājam šo principu, kurš pirmais nāk, tas pirmais maļķi, tad pirmais saņem šo pakalpojumu. Uh, Mm, bet nu, šis princips nav ticis līdz galam ievērots, un mums nebija nepieciešamie nosacījumi, lai varētu šo principu ievērot. Līdz ar to arī pirmais mēģinājums bija ierosinājumi to anulēt. Tā pašā laikā ir jādara viss, lai kopējā procedūra nekavētos. 15. maija tika izsludināts kā pieteikšanās datums Un eh, pirmie tūkstoši pieteikumu iesniedzēji saņems eh, attiecīgo uzaicinājumu septembrī. Un mēs vēlreiz izsludināsim pieteikšanās konkursu. Un gribu apliecināt tām pašvaldībām, kas jau ir reģistrējušās, ka to nebūs jādara vēlreiz. Viņu informācija jau ir pieejama. Mēs gluži vienkārši lūksim vēlreiz nospiest, tā teikt, podziņu par kandidatūras pieteikšanu. Tas arī viss. Un um, mana komanda ļoti rūpīgi strādā, lai nodrošinātu, ka nekas tāds vairs neatkārtotos. Un lai mēs varētu arī gūt papildus līdzekļus, lai varētu projektā iesaistīt vēl vairāk pašvaldību. Tā kā pilnīgi noteikti varat paļauties uz manu atbalstu. Ir nepieciešams nodrošināt pieju Wi-Fi visur, ir jānodrošina, lai šis bezvadu tīkls tik tiešām darbotos. Tas ir tāds uh, simbolisks projekts. Nu, un es ceru, ka septembrī būs uh, vēl vairāk pašvaldību, kas saņems uh, šo te projektu voucheri, varēsim visu turpināt īstenot, un ka šis projekts būs tāds, kas demonstrēs to, ka mēs tik tiešām spējam īstenot šādus projektus. Tā kā šai jautājumā varat tiešām paļauties uz manu atbalstu, un es personīgi atvainojos par notikušo. Esam motivēti un gatavi rīkoties, lai nekas tāds vairs neatkārtotos. Tagad vēl prasmi jautājums. Arī tas man ir ārkārtīgi svarīgs. Vairāki simti miljoni eiro ir atvērēti digitālo prasmu uzlabošanai. Digitālās Eiropas programma nav vienīgā, kas var palīdzēt mums stāties pretī visiem tiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar digitālajām prasmēm. Ir nepieciešama koordinācija ar citiem uh, komisāriem un ģenerāldirektorātiem, piemēram, Erasmus, eh, digitālās izglītības rīcības plāns. Jūnijā mēs uzsākām mūsu Digital Opportunity Scheme projektu. Aptuveni 5-6 tūkstošiem studentu visā Eiropā būs iespēja piedalīties praksē 3 līdz 5 mēnešu garumā kādā citā dalībvalstī. Un jau tagad esam saņēmuši tūkstošiem piedāvājumu no uzņēmumiem. Nu, un tāpēc arī jūs varat popularizēt šo iniciatīvu savā vēlēšanu apgabalā, savā reģionā. Un runa nav tikai par tādiem studentiem, kas eh, studē IT, te ir runa arī par humanitāro un sociālo zinātņu studentiem. Šeit ir iespēja strādāt ar blokķēdēm, ar eh, superdatoriem, uh, ar eh, web dizainu. Nu, lūk, tā kā jau digitālās izglītības rīcības plānā ir runa par eh, bezvadu tīklu pieejamību visās skolās, par apmācību skolotājiem. Uh, mēs eh, ļoti bieži koncentrējamies uz jauniešiem. Savukārt 25% eh, jaunieši ir norādījuši, ka ne, līdz galam uztic saviem skolotājiem, jo redz, ka tie līdz galam nepārvalda digitālās prasmes. Nu, lūk, tā kā arī šeit sadarbojamies ar citiem komisāriem, lai nodrošinātu to, ka digitālās izglītības programma nav kas tāds, kas eh, nostājas otrajā plānā. Šeit nav nekādas hierarhijas, kur, piemēram, mākslīgais intelekts būtu svarīgāks nekā digitālā izglītība. Nē, ir piecas jomas, kur ir ļoti būtiski, lai Eiropa virzītos uz priekšu vienlaicīgi, un tieši tāpēc ir tik svarīgas strateģiskas investīcijas par digitālo infrastruktūru un par ātrākojiem procesiem. Strādāsim! un jautājumi, kas ir saistīti ar privātām investīcijām, lai novērstu to, ka šajā te interneta kartē ir tādi baltie plankumi, īpaši lauku apgabalos. Mēs varētu pievērst uzmanību īpaši svarīgiem eh, būtiskajiem reģioniem, kur varētu risināt šī interneta pārklājuma problēmas. Un Mēs zinām, ka privātām e, investīcijām ir nepieciešama tiesiskā paļāvība un e, zinām, investī, zinām investīciju drošība, un tieši to mēs arī cenšamies risināt, veidojot līdz investīciju pasākumus Un es personīgi eh, domāju, ka šeit ir eh, jādomā par to labāko līdzsvaru starp eh, parlamentu padomi un komisijas sākotnēji piedāvāto. Vēl kādu lietu es gribēju teikt par mākslīgo intelektu. Šis ir jautājums, kas ir ārkārtīgi būtisks. Mūsu stratēģijā mākslīgajam intelektam, esam identificējuši trīs dimensijas, kas mums ir vienlīdz svarīgas. No vienas puses vairot nozares tehnisko jaudu, un tāpat arī vairot investīcijas līdz 20. gadam 1 miljārds eiro. Un tāpat arī privāto publisko investīciju mobilizēšana līdz 20. gadam tie varētu būt aptuveni 20 miljārdi eiro. Otrais elements, tikpat svarīgs mākslīgā intelekta stratēģijā, ir socioekonomisko jautājumu risināšana, piemēram, ietekmi uz darba tirgu, kompetenci jautājums. Un arī šeit eh, Digital Innovation Hubs spēlē savu lomu, tāpat arī Blueprint, vēl viens mehānisms, kas ļauj mums risināt eh, dažādo nozaru bažas daudz ātrāk. Un trešais aspekts, jeb trešā dimensija mūsu stratēģijā Un šeit, manuprāt, slēpjas Eiropas pievienotā vērtība, proti ētiskie un juridiskie jautājumi. Parlaments jau šeit ir krietni pavirzījies uz priekšu, ir arī Delvaus ziņojums, un ir arī augsta līmeņa ekspertu grupa, kas tiksies nākamnedēļ. 52 eksperti ir tikuši atlasīti. Un šodien pirmo reizi sanāca kopā arī darba grupa, kur piedalījās dalību valstu pārstāvji pirms ierasties pie jums, es piedalījos arī viņu viedokļu apmaiņā, un viņi ļoti skaidri norādīja, ka runājot par mākslīgo intelektu, jā, tā ir grandioza izdevība, bet te pašā laikā ir jāpaturprātā tas, ka cilvēkiem ir bail tā rezultātā zaudēt uh, darbu. Nu, līdz ar to arī vēl nav nepieciešamās sabiedrības uzticēšanās. Ir jārunā par prasmēm, par kompetencēm, par MVU, par e, digitālo inovāciju mezgliem. Nu, lūk, mēs vēlētos veidot tādu platformu, kur varētu noturēt eh, viedokļu apmaiņu, kur varētu arī nodrošināt piekļuvi eh, saistītajiem algoritmiem. Tik tiešām mākslīgais intelekts ir izdevība Eiropai atgūt līderu pozīcijas – Bet tai pašā laikā mums ir skaidri jādefinē sava Eiropas pieeja, kur tiktu ņemt vērā socioekonomiskie eh, un arī ētiskie jautājumi. Eh, tāpēc es esmu ļoti priecīga turpināt sadarbību arī ar eh, attiecīgā ziņojuma autori no Eiropas parlamenta. Nu, lūk, es centos atbildēt uz jautājumiem. Ceru, ka vairāk vai mazāk to būšu izdarījusi. Un vēl par kiberdrošību, eh, par certifikāciju. Šeit eh, pilnībā uzticamies parlamentam, eh, kurš tuvojas savu darbu noslēgumam. Mūsu priekšlikumā tas bija uz brīvprātības pamatiem. Ja runa ir par kiberdrošību, nu tad mēs nevaram visu atstāt dalībvalstu rokās. Un tāpēc ir ļoti precīzi definēta ENISA loma, ir certifikācijas sistēma, ko mēs piedāvājam, tur dalībvalstu valstu nozarēm ir sava loma spēlējama, un tur ir runa arī par kibernoziedzību, kiberdrošību kā par uh, dalībvalstu izturības rādītāju. Te ir jautājums arī, kā dalībvalsts īstenos slaveno blueprint, jeb koordinācijas mehānismu, uh, piemēram, plašamērogu uzbrukumu gadījumā. Nu, lūk, Es gribētu vērst uzmanību uz kādu citu mūsu priešlikumu, proti kompetenci centri dalībvalstīs un izcilības centrs šeit Briselē, kas tik tiešām palīdzētu apkopot zināšanas, izplatīt labāko praksi. Uh, un vairot eh, prevenciju, noturību un eh, līdz ar to nodrošināt mūsu spēju ātri reaģēt eh, negatīvu situāciju gadījumā. Nu, lūk, es ceru, ka man ir izdevies atbildēt uz lielāko daļu jautājumu. Paldies! Liels paldies, kundze! Izcili! Mums vairs nav pārāk daudz laika bet jūs sniedzāt ļoti precīzas atbildes. Liels, par, liels paldies par to! Un runājot uh, par uh, sadarbību nākotnē, mums uh, priekšā ir ļoti daudz darba. Darbie draugi, rītdien pulksten desmitos notiek balsošana Nitra komitejā. Tiekamies rītdien pulksten desmitos. Pilnīgi visi!